bonjour. Esiet sveicināti. Ņemot vērā, kā nav klāt ne priekšsēdētājs, ne vicepriekšsēdētāji, mani kā vecāko lūdza vadīt šo sēdi un darīt to angļu valodā. Pirmais darba kārtības punkts ir pieņemšana vai ir piezīmes par darba kārtību. Piezīme nav tādā gadījumā, darba kārtība tiek pieņemta. Otrais punkts - priekšsēdētājs paziņojumi. Saskaņā ar ECP priekš, eh, teikumu saska, saistībā ar monetāro dialogu lūdzu pieņemiet zināšanai to, ka pirmdiena 8. jūlijas sēde sāksies 2.30 un šis priekšlikums ir eh, sagatavots, lai Mario Draghi varētu apmeklēt Eirogrupas sanāksmi šajā pašā pēcpusdienā. Mēs neko citu nevaram šeit darīt. Tas ir paziņojums, jūs to dzirdējāt. Tad vēl Par politisko trilogu tirgus eh, pārkāpumu gadījumos, kas notika 20. jūnijā, ir panākts ievērams progress un politiska vienošanās eh, principā ir panāktam. Ko apstiprinās eh, padome šonedēļ? Eh, par atsevišķiem pasākumiem. Tāpat tiek pieprasīts turpmāks eh, darbs, un tas arī turpināsies. Vai ir piezīme šajā sakarā? Piezīme nav, un mēs pārējām pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir Eiropas centrālās bankas gadu pārskats. To sagatavojas ir Džani Pitella Mēs skatīsim ziņojumu projektu. Vai Pitela kungs ir klāts? Pitela kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Un eh, apsveicam jūs sakarā ar sēdes vadību, dargie kolēģi. 2012. gads bija sarežģīts gads Eirozonai. Un kā jau daudzi to zinās, Ehm, bezdarbs ir pieaudzis par 0,8% un mēs esam sasnieguši praktiski 12% ehm, bezdarba līmeni. Ekonomiskais konteksts ir ļoti sarežģīts un kop tirgi ir visai nemierīgi un vistrauslāko valstu e, ienākumi ir sasnieguši augstus deficīta līmeņus. Eiropas centrālā banka ir rieģējusi e, samērā labi un pat labāk nekā valstu un valdību vadītāji vēlos sacīt. Mēs esam gandarīti par 12. gada jūlija priekšlikumu samazināt e, procentu likmes, lai piešķirtu atelpu ekonomikai. Tāpat Eiropas banku sistēma ir spējis uzelpot, tomēr ar to visu nav bijis pietiekami, jo tradicionālie transmisija mehānismi monetārajā mok, e, e, politikā ir bloķēti. Eirozonas krīze ir tik sma, bijusi tik smaga, ka tiek piedāvāta valsts vērtspapīru iepirkuma programma, kas e, tika e, paredzēta 12. gadā un deva iespēju stabilizēt tirgus, neraugoties uz visu centrālās bankas darbības, nebija tik veiksmīgas krīze, ir risks atjaunoties. Un ir jāatrisina ļoti nozīmīgi jautājumi, kuri, ja netiks atrisināti, krīze kļūs vēl smagāk. Mēs atrodamies bez dibeņa malā. Un šī e, trausluma cēloņi ir acīm redzami. Tas ir nelielais iekšējais pieprasījums, kas pēc šīs stingrās taupības e, politikas, kas noteikti dogmatiski, akli un ideoloģiski, lai koriģētu situāciju, uh, tomēr, ko mēs varētu darīt ekonomiskās un monetārās politikas interesēs? Daži ieteikumi dalībvalstīm ir jālūdz atbalsts no valstu glābšanas eh, fonda, paredzot ļoti stingras prasības budžeta ziņā. Ir E, jānodala šī, šie palīdzības pieprasījumi no ļoti stingrajiem budžeta e, kom, e, sting, budžeta prasībām. Tas ir viens no pamatnosacījumiem. Eirozonas krīze nav parāda krīze, bet pieprasījuma trūkuma krīze. Un vēl vāģinot iekšējo pieprasījumu valstīs, mēs spēsim no krīzes izkļūt. Taupības politikai kura tiek piemērota, var vēl tikai pasliktināt ekonomisko situāciju un negatīvi ietekmēs turpmāko situāciju. Tā tad ir te programma jānodala no stingrās taupības politikas. Šobrīd neviena dalībvalsts nav pieprasījusi šī fonda aktivāciju, jo tas ir neiespējami. Otrais punkts, ko es eh, gribu pasvītrot, attiecas uz nepieciešamību norādīt to, ka likviditāte tiktu virzīta uz reālu ekonomiku, tad, kad tiek skatīti jauni veidi, kā piemēram iespējas samazināt negatīvās aizdevuma likmes, lai izvairītos no tā, ka tiktu uzkrāti līdzekļi. Šī nauda, kas tiek uzkrāta, nav radusi savu ceļu uz reālo ekonomiku. Ir rūpīgi jāņem vērā tie dramatiskie apstākļi Eiropas Savienībā, ko vēl vairāk apdraud bezdarbs un sociālās grūtības. Šajā situācijā ir jāpārdomā it īpaši par iespēju ECB iegūt un nodrošināt papildus drošumu ekonomikai un nevajadzētu pieļaut jaunu finanšu burbuļu rašanos. Tāpat nedrīkstētu pieļaut, lai ECB uzkrātu šaubīgus vērtspapīrus. Situācijas trauslums apdraud stabilitāti visā eirozonā, tāpēc ir jārīkojas drosmīgāk, ņemot vērā Eiropas parlamenta devumu, ar ko tika izveidots pamats vienotai uzraudzības sistēmai. ECB piešķirot visu Eirozonas banku uzraudzības funkciju, Un šīm pilnvarām papildus jāparedz papildus atbildība, kā arī vairāk caurskatāmības. Regula par vienotu uzraudzības sistēmu, uzraudzības mehānismu ir ar demokrātiskiem sasniegumiem, piemēram, Eiropas eh, centrālās eh, bankas uzraudzības padomes un padu, eh, priekšsēdētāju un locekļu apstiprināšanu parlamentā. Nosacījumi pašreiz tiek apspriesti starp parlamentu un ECB, un tas var papildus uzlabot situāciju konkrēti, panākt uzraudzības padomes sēžu protokolu publicēšanu. 2012. gadā ECB tiks stiprināta, bet tai ir jāsdara vēl vairāk un ir jāparedz lielāka caurskatāmības un atbildības pasākumi, jo pilsoņi un mēs, kas tos pārstāvam, esam ar tiesībām zināt, kā šīs politikas un šie pasākumi tiek pārvaldīti. Gan šobrīd, gan arī e, turpmāk. Paldies! E, Paldies, referentkungs, un tomēr gribētu atgādināt, ka ir runa par 12. gada pārskatu. Tātad tas neatiecas uz Banku Savienību, kur mums ir citi ziņojumi, bet šobrīd es došu vārdu ēnu referentiem Galpelts kundzei no Tautas partijas. Vārds jums! Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Először is... Eh, Lielas paldies, priekšādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt paldies par paveikto darbu referentam. Un varbūt tad nedaudz par šo ziņojumu arī runāt. Pirmam kārtam tāds vispārīgs konstatējums. Ja runājam par ECB, jeb Eiropas centrālo banku, tad šī tēma mums jāskata arī no ECB perspektīvas. Uzskatām, ka svarīgi tāpēc zināt, kādi tad ir ECB uzdevumi. ECB ir jāspēlē sava loma ekonomikā kopumā, protams. Nu, vienalga, vai runājam par dažādiem ar nodarbinātību da, saistītiem datiem vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, jāsaka, šādiem datiem, kā bezdarba rādītājiem tā tālāk, nav nekādas tieši saiknes ar ECB darbi, darbu un uzdevumiem. Nu, kas attiecas uz manu viedokli, tad man jāsaka ārkārtīgi patīk ziņojuma struktūra. Domāju, ka ļoti labi, ka te tiek runāts par institucionāliem jautājumiem, par monetāro politiku un bankas savienību, kas attiecas uz eh, monetāro politiku, tad pats galvenais, manuprāt, ir vienoties par to, ka procentu likuma samazināšana ir kaut kas pozitīvs, un vēlamies to uzsvērt kā tādu pozitīvu ziņojumu aspektu. Tālāk pārējot pie diskusijām par citiem monetārās politiskas aspektiem. Nu, gan jāsaka, viens jautājums, mm, manuprāt, vēl nav tāds īsti skaidrs, un pie tā vēl vajadzētu turpināt darbu sanāksmēs ar ēnu referentiem, un tas ir saistīts ar lūko. Kā palielināt ECB iesaistīšanos sadarbībā ar maziem un vidējiem uzņēmumiem un sem, maisemniecībām, jo tur varētu būt tāds pavisam tiešs labums. Es piekrītu tai pieejai, kas paredz eh, kas atspoguļojas no 5. līdz 10. punktam. Arī iesniešu grozījumus par to. No 5. līdz 10. tā tad ir ārkārtīgi svarīgi, un ziņojumā tas arī tiek teikts, ka monetārie instrumenti, ko izmanto ECB, ir faktiski sevi izsmēluši. Un tāpēc ECB vajadzētu nākt klajā ar kaut kādu veidu citiem jauniem risinājumiem un metodēm, protams, protams, savu pilnvaru un kompetenci ietvaros. Nedomāju, ka ECB statūtu pārskatīšana ir nepieciešama, ja runājam par cenu stabilitātu un pilnīgu nodarbinātību. Domāju, ka šī pilnīgās nodarbinātības pieeja, manuprāt, ir nu, diezgan apšaubāms aspekts šai ziņojumā. Piekrītu, ka monetārajai pārvaldībai jānorisinās demokrātiskā kārtībā un nedrīkst tikt apdraudēta ECB neatkarība. Bet arī šo neatkarību nedrīkst izmantot kā izbildinājumu, lai kaut kādā veidā mm, mazinātu pārskatāmību. Kas attiec uz valodas maiņas kursu politiku, uzskat, ka šie elementi ir ļoti svarīgi, jo maiņas kursiem, protams, ir ietekme uz izaugsmi un konkurētspēju. Un, protams, neveiksmīgi izvēlēta valūtas maiņas kursu politika var ļoti negatīvi ietekmēt izaugsmi. Kas attiec uz Banku Savienību savukārt piekrītu, ka nepieciešams ir izveidot Eiropas banku sistēmu un savienību, jo patiešām šī sistēma Eiropas Savienībā pagaidām tā diezgan trausla delikāta. Un šī jautājuma risināšana jārisina paralēli mūsu diskusijām par vispārīgajiem aspektiem, kas attiec uz Banku Savienību. Manuprāt, ir viens diezgan būtisks trūkums ikgadējā ECB ziņojumā. Ne šajā ziņojumā, bet ECB ziņojumā. Nu, Un lūk, diemžēl, nu man tas jāsaka, nu jau otro reizi, jo Eiropas centrālās bankas 2012. gada pārskats neņem vērā nevienā acī tos lūgumus ko, un rekomendācijas, ko izteicis parlaments. Viņi pilnībā ignorē mūsu darbu. Arī uz struktūras aspektiem. Uh, vērstas rekomendācijas ir ignorētas. Tā vietā, lai viņi mums mūsu darbā palīdzētu, viņi tā vien šķiet vēlas tikai likt mums spieķus riteņos un neļaut mums darboties. Nu, Galu galā, ja mēs nākam klajā ar rekomendācijām, tad taču vēlamies, lai viņi tās ņem vērā, vai ne tā? Nu, tātad kopsavilkums. Es domāju, kas attiec uz ziņojumu formu un saturu, es tam visam varu piekrist, bet no atsevišķas grozījums tomēr iesniegšu. Paldies! Merci, Mad. Lielas paldies! Gāls kundze. Tālāk došu vārdu Nilam Torvaldam, bet šķiet, ka viņš nav zālē, vai viņš ir zālē, vai kāds varbūt ir no liberāļu grupas šeit, kas viņu aizstāja, kā nu referentu, nē, šķiet, ka tomēr nē. Nu tad pārējiem pie zaļajiem. Vesai kungs lūdzu. Ai, Lilā! Tomēr arī Torvalda kungs ir klāt. Prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, ar lielu prieku. Uh, viņš euh, aizvieto Žolī kundzi, lai, euh, lai varētu būt visam precīzi. Es mēģinu darīt kā labākam. Un tas ir, eh, tā ir dzimumu līdztiesība pretie virzienā, jūs to būsiet eh, pamanījusi, mēs vietā strādājam. Paldies Pitēls kungam par sagatavotu ziņojumu, un es koncentrēšos uz dažiem punktiem, kuru sakarā mēs gribētu sniegt savu devumu. Par ko ir runa šeit? Pirmkārt, ECB ir centrālā banka, bet nedrīkstam aizmirst, ka tai tiek uzticēti citi uzdevumi, kas ir saistīti ar Banku Savienību un uzraudzību. Tāpat jāpaturprātā, kā tiek um, apspriestas um, un turpinās diskusijas starp abām institūcijām, lai nodrošinātu pietiekamu un stingru demokrātisko kontroli no ECB puses emisiju jautājumā. Un Mēs neatsaucamies uz šo punktu gada pārskatā, bet varbūt tas ir visstrīdīgākais punkts eh, starp parlamentu un ECB, ECB, un to nepieminēt nebūtu labi. ECB ietilps tajā veidojumā, ko mēs dēvējam par trojku, kas ir nozīmīgu lomu Eiropas Savienības ekonomiskās politikas veidošanā, tā saucamājās programmas valstīs, un ECB loma šajā gadījumā ir mazliet savāda, jo tā pārsniedz monetārās politikas ietvarus, un ja mēs runājam par ECB pilnīgu neatkarību monetārās politikas ziņā, tad Tas pats neatiecas uz citām ECB misijām. Trojkas ietvaros ECB nodrošina funkcijas, kuras nav liela, pārāk saistāmas ar monetāro politiku, un tāpēc mūsu prāt ir skaidri jānorāda šī loma, un es gribu norādīt neseno pretrunu, kuru aizsāka skaidrs SVF, vēl viena trojkas locekļa komentārs, jo visi zina, ka ja 2010. gadā jau netika restruktūrēts Grieķijas parāds, tad tas ir ņemot vērā citu trojkas locekļu, konkrēti ECB iebildums. Tas būtu jānorāda. Un trešais punkts attiecoties uz OMT kur mēs, ja BIT, mēs varētu piebilst um, atsevišķu dalībvalstu situāciju, kuras vēlētos iz, iz, iziet no palīdzības programmas. Tālāk daži apsvērumi par uh, aizdevumiem. Étape, que, euh, Pār vekseļiem un vērtspapīriem un īrijas gadījumu tas būtu e, jānorāda. Tālāk par ELA ārkārtas likviditātes palīdzību. Arī šeit ECB ir nākusi ar savu devumu, tomēr mēs gribētu iet vēl tālāk un uzlikt ECB par pienākumu atklāt institūciju skaitu katrā valstī un nosacījums tā izskaitā procentu procentu likmi, kas ir piesaistīta kredītlīnijām. Turpinot par caurskatāmību runājot, mēs gribētu vairāk precizitātes par tā saucamajiem asset-back security, euh, kas eh, tiek iesniegti kā garantijas, vai vismaz datus pa kategorijām, lai mums vajadzē, varētu būt lielāks priekšstats, kā ECB to visu izvērtē. Tāpat arī mēs gribētu skaidri norādīt um, vairāk informācijas par tīrajiem finanšu pamatlīdzekļiem pa aktīvu kategorijām. Nekā katra Eirozonas nacionālā banka eh, var turēt. Un visbeidzot, mēs gribētu vairāk elementu uzzināt par to, kā ECB var vai nevar veicināt reālās ekonomikas eh, finansējumu un it īpaši MVU. Tie būtu mūsu grozījumi un, ja Evai nebūs laikā pie tā strādāt, tad es E, turpināšu darbu pie tā. Paldies! Un tagad Hepinkungs no ECR, viņš ir e, ēnu referents no šīs grupas. Um, thank you, Madam President. Paldies, priekšsarētājs kundze. Vispirms vēlos pateikties Pitēlus kungam par šo ziņojumu, tā sastādīšanu, kaut arī tas ir tālāk nekā man politiskā grupa vēlētos, bet vismaz ziņojums ir skaidrs. Referents atzinīgi vērtē ilgtermiņa refinansēšanas operāciju, tāpat arī stabilitātes mehānismu un citas programmas vai, piemēram, ierosinājums izmantot uh, ārkārtas likviditātes instrumentu, lai finansētu valdības valsts parādu sekšanu. Tas ir vairāk tāds sociālistu uh, risinājums krīzei, kas nozīmē, ka valstu valdības tiek aicināts drukāt vairāk līdzekļus, drukāt jau naudu. To nesedz ar ekonomisku vērtību radīšanu Rezultāts ir lēta nauda, nevis struktūrāla ekonomikas uzlabošana, kā mēs to redzam šodien. Un kā sakritība, starptautisko norēķinu banka kritizēja šo mehānismu un atsaucos uz šīs bankas ziņojumu, Viņi saka, ka kļūst ar vien skaidrāk, ka centrālās bankas nevar darīt visu, kas vien ienāk prātā, lai novestu uz attīstības ceļa šobrīd stagnējošu ekonomikas. Un ir vietē, e, privātajam sektoram atl, e, atlikt šīs finansēšanas operācijas, valsts valdībām ir e, iespēja atlikt glābšanas pasākums. Un kopumā es uzskatu, ka mums vajadzētu ļoti kritiski vērtēt šīs debatas un arī šo ziņojumu, un es iesniegšu attiecīgus grozījumus un ceru, ka konstruktīvā gaisotnē varēsim panākt kompromisu. Paldies! Kas nebūs viegli, bet um, jūs pieliksiet pūliņus. Tā ir referenti ir izteikušies no goē tāda nav, un pāriesim pie citiem runātājiem. Vispirms, Van Džonkungs, atvainojieties nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Paldies priekšsēdētājiem. Reakcija uz Epinkungs sacīto vispirms vai viņš tāpat kritizētu Anglijas banku? kas dara visu, ko jūs nosodāt šeit, un kam izdodas um, uzturēt zemas uh, procentu likmes, tieši tāpat kā ECB, kā to norādīja uh, Pitēlis kungs, patur klimatu ar samērā zemām procentu likmēm un īsteno savu lomu. Un tagad par Pitēlis kunga ziņojumu. Es uzskatu pretēji atsevišķām kritiskām piezīmēm, ka viņš liek uzsvaru uz tiem jautājumiem, kas mums deputātiem ir jāuzdod ECB un kurus jau mēs esam sākuši uzdot monetārajā dialogā. Pitēlas kungs pilnīgi pareizi liek uzsvaru uz demokrātijas trūkumu attiecībā uz monetāriem jautājumiem. Pirmais tas ir valsts. Pa, parāda pārpirkšana. Šajā sakarā mēs visi pasvītrojām to, ka ECB jau e, turēja sev Grieķijas un Portugāles parogu, un mēs varētu Dragi kungam uzdot, ko ECB, kāda peļļa ir no parādiem, kas ir tās valdījumā. Un Uz šiem punktiem būtu jāliek uzsvars. Vēl citi punkti, kas ir jāuzsver, ir tādi, ka tad, kad ECB injicē naudu privātajā sektorā un paplašina vērtspapīru uh, kritērijus, tā uh, pār e, veidojas paplašu um, kasi, kas dod iespēju bankām spekulēt. Mums vajadzētu uzdot jautājumus par šādu politiku. Un visbeidzot, par mājas politiku, kurā pilnīgi nav debašu Eiropas mērogām. Un rezultātā notiekošais ir vāji maskētas atsevišķu valstu intereses, kuras aizstāva uh, tās mājas politikas, kas notiek šobrīd, mēs zinām, ka atsevišķas valstis ir ieinteresētas spēcīgā eiro attiecībā pret dolāru, jo ir komerciāli ekscedenti, kas ne, netiek īstenoti pateicoties cenu konkurētspējai, bet uh, E, konkurētspējai ārpus e, cenas. Savukārt citas valstis tām ir vajadzīga vājāka valūta, kura dod tām iespēju pretoties konkurencei no dolārzonas valstīm. Un šo debašu nav. Tās nenotiek ECB, tas ir normāli, jo tas neietilpst ECB kompetencē, bet par to būtu jādomā ECOFINam, tāpēc, ka saskaņā ar līgumiem uh, Tur tiek lemta maiņas politika, un pēc tam var mudināt ECB izveidot attiecīgos instrumentus, lai varētu nodrošināt pareizu maiņas politiku. Tas mums būtu jāapspriež, un e, Pitēlas kungs pilnīgi pareizi to norādīja. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Ja man būtu vārds, tad es. E, gribētu sacīt, ka būt neatkarīgam nenozīmē būt, eh, nebūt neatkarīgam. Bet tagad vārds Werneram Langeram. Jā, paldies. Noklausījos eh, Pitēls kunga eh, uzrunu par savu ziņojumu. Te ir ļoti daudz labas lietas, kam mēs varam piekrist, bet šeit ir arī lietas, kuras tāpat vien mēs nevaram akceptēt par konfliktiem, kas te jau uh, gadiem ilgi turpinās, un tas šeit tagad ir dokumentēts. Piemēram, desmitais punkts. Tajā tiek eh, prasīts pārstrādāt ECB sanāksmu organizēšanas principus, un tāpat tās tiek noteikts, kā Eirozonā darboties. Nu, tas tāds, šeit pat nav runa par statūtiem, šeit ir jautājums par to, uh, kura tad eh, monetārā politika nākotnā, nākotnē būs tā pareizā. Par to jau diskutēja gadu desmitiem, vēl pirms eiro tika ieviests, un tam ir nepieciešams tāds pamatīgs grozījums, kas ir izdarāms līgumos, nevis kaut kāda cīka korekcija. Tas var būt konvents, ko, ko prasa arī citviet, bet tāpat vien no galvas eh, piekrist uzreiz šitādām apgalvojumiem es īsti nevaru jo tas īsti ne, neņem vērā visus faktus, un es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu pieturēties pie pašreizējām tiesību normām. 12. punkts tālāk. Ar ECB tiek aicināts, eh, aicināta ņemt vērā arī ietekmi uz sociālo politiku. ECB jau nav tā, kas taupa. Dalību valstīm ir jātaupa, tās to dara. Tieši tāpēc šis arguments nedarbojas. Eiropas eh, centrālā banka nav atbildīga par to, ka parādu apjomi ir uzdzīti tādos augstumos. Nu, pārējošu palīdzību, protams, ECB var sniegt, bet tad, kad es redzu, ka eh, starptautiskās norēķinu bankas Bāzelē, kas ir 19 eh, vadošo valstu banku organizācija, un tur tiek prasīts, ka ECB padara ar lētu naudu vieglāk samazināt naudas vērtību, drukājot jaunas naudas zīmes, nevis radot vērtības. Un ziņojumā otrā daļa, kas koncentrējas uz zemām procentu likmēm, uh, Tas uh, noved pie agresīvas riska pārņemšanas un rada nestabilitāti cenu. E, cenu nestabilitāti akciju tirgos. Nu, kas tur spekulantiem laikam tas nepatīk, bet nu, nevar būt, ka tas ir vienīgais iemesls. 9,5 miljārdi eiro ir valsts parādi 12,8 sociālais produkts, nu, tur ir sasniegtas tādas robežas, kur nevar padarīt ECB par vienīgo vainīgo visā šai lietā. Un priekšsarētāji jau norādīja, Banku Savienība ir tapšanas stadijā, par to vēl nav nolemts. Tā netiek iekļaut arī 12. gada pārskatā jo politiskie lēmumi vēl netika pieņemti. Bet, ja mēs sākam par to runāt, nu, to, protams, var eh, ziņojumā iekļaut kā pārdoms par nākotni, nu, tad, protams, ir skaidrs, ka ir nepieciešams to pareizi izvērtēt. Pitēla arī sacīja, ka tas ir drosmīgs solis virzībā uz Banku Savienību, uzticēt ECB tieši pārvaldību par, vairākiem, par vairākām bankām. Bet šeit runa tikai par lielākajām bankām, 30 miljārdu bilants vērtību, un kas rada zināms juridiskas bažas. Un, ja tas ir vairāku valstu, gandrīz vai eh, vērtībā varētu teikt šīs banka kapitāls, nu tad mums Vācijā vismaz pēdējā teikšana ir konstitucionālajai tiesai. Un tad salīdzinoši ECBS par salīdzinējo programmu ir sacījusi, ka ir gatava nodrošināt neierobežos naudas līdzekļus un tomēr tagad vēlas to ierobežot. Tātad kaut kādas robežas tam visam ir. Un mērķis attiecībā uz valstu parādiem ir tieši nodalīt valsts un centrālās bankas šais valstīs. Un šeit tieši pretēji tiek mēģināts to pasniegt Bankas krīzes skartajās eh, valstīs saņēmuši 1% ir saņēmuši šos parādzījumus un par 6% eh, spējuši aizņemties. Tātad eh, tas ir pieaudzis, nevis samazinājies. Un valsts parādzīmēm joprojām riska līmenis ir nulle. Un tad mums ir jāspēj arī šeit komitejā kritiskos šos kritizējušos punktus īpaši arī izcelt. Nevis uh, rakstīt un apstiprināt tikai tās lietas, kas mums patīk. Paldies! Paldies! Vairāk runātāji nav pietiekušies, vai kāds vēl gribētu izteikties? Ja vairāk neviens negrib izteikties, tad es atkal došu vārdu referentu kungam Tvitēlas kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Gribu teikt paldies kolēģiem par viņu komentāriem, par paustu atbalstu, arī par kritiku un, protams, par diskusijām, par šiem, nu, dažiem diezgan pretrunīgiem jautājumiem. Svarīgi, lai diskusijas būtu un nepieciešama līdzsvarot pieeja. Tie ir jautājumi, uz kuriem patiešām esmu koncentrējies. Nu, piemēram, kā pārliecināties, ka ģimenes un uzņēmumi patiešām saņem līdzekļus no ECB. Tas ārkārtīgi būtiski mums visiem, vai ne tā? un domāju, ka, e, nu, saistībā ar valūtas mājas kursu ir kaut kas tāds pozitīvāks noticis nekā varbūt pagājušajā gadā. Katrā ziņā esmu gatavs uzklausīt savus kolēģus, ēnu referentus un tā tālāk, un kopā ar viņiem meklēt kaut kādu veidu kopsaucēju mūsu viedokļos. Kā jau teicu, ECB pagājušajā gadā kļuva par ļoti svarīgu institucionālu spēlētāju, un gribēju to atkārtot uzsvērt šai ziņojumā. Un parlamentam tāpēc ir jārod kaut kāda veida eh, kopīga nostāja par šo dokumentu. Esmu tiešām pilnīgi atvērts visām idejām, esmu gatavs uzklāsīt komentārus un tā tālāk. Un lūk, gatavs to darīt tieši tagad pirms grozījuma iesniegšanas. Ja kolēģi vēlas man runāt, ļoti, ļoti labprāt ar viņiem sazināšos. Nu, lūk, kāds darba grafiks. Atgādināšu, ka šī bija pirmā viedokļa apmaiņa. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. jūlijas. Tad līdz ar to grozījumus apskatīsim 23. septembrī. Balsojums komitejā notiks 4. vai 5. novembrī, un plenārsēdē tad, nu, balsošana un diskusijas notiktu indikatīvi, nu, decembrī. Nu, tā vismaz tas pagaidām izskatās. Vai tas jums šķiet pieņemami? Lieliski. Nu, tātad grozījuma iesniegšanas termiņš 10. jūlijas. Tālāk pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir Burkharta kunga ziņojums par Latvijas iestāšanos Eirozonā. Diskusijas par šo jautājumu jau ir notikušas. Nu, un šodien tad mums jāapspriež grozījumi, un pēc tam par tiem arī jābalso. Referent kungs, jums vārds. Eh, Jā, paldies, priekšsarētājs kundze. Vispirms vēlētos eh, no sirds pateikties par iesūtītajiem grozījumiem. Kopumā tie ir 22, un arī tas ir jāizceļ ļoti īsi termiņi, mums bija praktiski 24 stundas tikai, bet daži kolēģi tik tiešām arī sagatavojušos grozījumus. Attiecīgi, izmantojot situāciju, vēlos norādīt, ka šādā, šādos ļoti saspringtos termiņos mums nebija vienkārši citu variantu, kā šodien nozīmēt diskusiju apspriežot iesniegtos grozījumu priešlikums un pēc tam balsot. Jūs jau zinat, eh, tas eh, notika tādēļ, ka termiņi tiešām mums neļauj, nepieļauj cits variantus. Un tiešām prieks bija redzēt, ka neviens no iesniegtiem grozījumu priešlikumiem īsti nekrīt ārā no kopējā ansambļa. Tāpat uh, var atzīmēt, ka visi vairāk vai mazāk ir pozitīvi izteikšies par Latvijas pievienošanos Eirozonai. Un vēlos īpaši pateikties ēnu referentiem par ļoti konsultatīvu un rezult, tādu rezultatīvu dialogu pēdējās nedēļās. Apspriežoties ar ēnu referentiem, mēs esam izlēmuši apkopot vairākus uh, iesniegtos grozījumus, jo vairāk no viņiem gāja vienā virzienā. Uh, Liela grūtības nebija, manuprāt, un uzskatu, ka esam nonākuši pie laba pozitīva iznākuma. Kopumā esam spējuši vienoties par septiņiem kompromisiem. Ir nelielas korekcijas iesniegtas, tātad A, B, E un F kompromisos ir apvienots. Tad Tātad C un G kompromisos eh, mēs ietveram eh, vairākos grozījumos ietvertās idejas un eh, ieviesām arī šos energoatkarības aspektus. Un tāpat arī saistībā ar cenu jautājumu, tas ir D kompromisā. Esam skaidri izlēmuši nerunāt par citiem tematiem šajā ziņojumā. Šeit ir tik, runa tikai un vienīgi par Latvijas pievienošanos Eirozonai. Un tāpēc uzskatīju, ka atsauc uz citiem eh, dokumentiem šeit nav piemērota. Pēdējā mūsu tikšanās reizē ar ēnu referentiem ceturtdien izlēmām vērsties pie komisijas eh, respektīvi par punktu, kur mēs vēršamies pie komisijas, nu to varētu izņemt drīzāk ārā, jo tas īsti neiedarās ziņojumā. Uh, jo iepriekšējās e, e, reizēs par valstu iestāšanos Eirozonā, kā pirms diviem gadiem ar Igauniju, tad arī vajadzējuši to kritiku paust. Kā jau es viedokļu apmaiņā norādīju, uzskatu, ka konverģences kritēriji principā būtu jāpārstrādā. Bet šādiem ieteikumiem ir jāatrod cits fórums Tāpēc es atzinīgi vērtētu to, eh, ja šo jautājumu šī komiteja kādā reizē skatīt atsevišķi. Tāpat priekšsēdētais kundze vēlos norādīt, ka mēs centāmies uzturēt šī ziņojuma pozitīvo garu un uzskatu, ka mums tas ir labi izdevies. Iesniegtie grozījumi liek man secināt, ka Latvijai vajadzētu kļūt par gaidīto Eirozonas dalību valsti. Jā, paldies arī ēnu referentam. Ar referentam tagad dod vārdu ēnu referentiem. Vispirms sociālistu vārdā Kitas kungs. Paldies priekšsādātāji. Mūsu grupas vārdā arī gribēju teikt, ka nesaskatu nekādas problēmas ar balsojumu sarakstu. Kā jau paskaidroju pagājušais, mēs pilnīgi noteikti balsosim par Latvijas iestāšanos Eirozonā. Priecājos ka referents spēja rast risinājumu eh, attiecībā uz tādiem politiski raksturu jautājumiem, jo arī mūsu grupai likās, nu, ka, lūk, šādas idejas būtu paužamas, iekļavam tos grozījumus, lūk, īpaši par šiem konverģences kritērijiem runājot, kā arī dzen par banku savienības īstenošanu un citus sojas, kas saistīti ar uzmetumu dokumentu attiecībā uz monetāro savienību. Domāju, ka šis ziņojums tiešām tāds labs solis, veiksmīgs solis, jo šis tiešām nav tas īstākais Eh, ziņojums un vieta, kur šobrīd, nedz arī moments, kad spriest par šiem jautājumiem. Bet, kā jau teicu, mēs pilnībā atbalstām, tāpat laikā arī pašiniciatīvas ziņojumu sagatavošanu par šiem jautājumiem, kurus šeit neskatīsim. Uzskatām to par ļoti svarīgu lietu, un mēs katrā ziņā atbalstītu tad tādā gadījumā abus šādus ziņojumus. Un visbeidzot, nu, liels paldies visiem deputātiem, kas veltīja laiku un ieguldīja savu darbu grozījumu sagatavošanā Un, kā jau teicu, mēs atbalstīsim Latvijas iestāšanos Eirozonā. Lielas paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk ēnu referents no Alde. Klīnca kungs, bet šķiet, ka viņa nav klāt. Vai kāds viņai aizstāja? Nē, šķiet, ka nē. Nākamais ēnu referents tad Besē kungs no zaļajiem. Merci, merci, madame. Paldies. Priekšsēdētāji ļoti īsi. Balts kungam grib sacīt, ka esam gandarīti par viņa atvērtību, tādējādi nebūtu nekāda politiska rakstura problēma. Un šajā sakarā es dzirdēju Balca kunga apņemšanos, ko arī atkārtoja mūsu sociālistu draugs, par to, ka konverģences kritērija jautājums un to paplašināšana ņemot vērā situācijiem, kur sakarā mēs esam iesnieguši grozījumu, jūs apņematies to plaši apspriest šajā komitejā un uh, ar perspektīvu gatavot iniciatīvas ziņojumu. Tas būtu pozitīvi tādējādi, cik tālu pastāv šī apņemšanās. Mēs atsaucam astoto grozījumu, tāpat arī devīto, e, kas ir tam tūvis. Savukārt mēs paturam spēkā, man nav brilles šobrīd, e, bet domāju, ka tas ir 18. Mēs e, uzklausījām jūsu argumentus kurš runā par eh, uzņēmumu fiskalitātes režīmu un tām bažām, kas varētu pastāvēt. Jo jūs nevēlaties, lai tas eh, pastāvētu šajā sakarā, lai gan jūs principāli piekrītat, bet eh, mēs gribētu, lai šī dimensija tiktu iekļauta parlamenta rezolūcijā. Tas nozīmē to, ka mēs balsosim par jūsu ziņojumu. Paldies! Paldies! Šķiet, ka jūs nesacījāt, kāda ir jūsu nostāja par devīto grozījumu. Nu, nu, si, si, je, je l'ai dit, enfin, je, je me suis mal fait comprendre. Varbūt eh, ne, nesaprat, mēs atsaucam astoto un devīto. Paldies. Runātājai nav mikrofona. Nākošais runātājs ir Zīles kungs no ECR, viņa nav klāts Trežeka kungs, viņa aizvieto lūdzu. Well, thank you. Liels paldies. Zīles kungs acīm redzot svinlīgo, EKR grupa. Ehm, nu, arī jūs jau zināt, vēlas izteikties, bet Zīles kungs, kā teicu, nevarēja būt klāt. Viņš lūdzu man izteikties savā vietā. Es nolasīšu viņa nostāju. Un gribu tikai uzsvērt, lūk, ka tas ir Zīles kunga nostāja, nevis manējā personīgi. EKR ēnu referents Zīles kungs vēlas pateikties Balca kungam par ļoti līdzsvaroto un šo svarīg, un svarīgo ziņojumu. Ziņojums, protams, ir tīpaši nozīmīgs viņiem tāpēc, ka no vienas puses tajā parādīts, ka Eiropas parlaments atbalsta Latvijas centienus iestāties Eirozonā. Uh, un dod Latvijas valdībai līdz ar to papildus paļāvību turpmākajā darbā. Un priecājas, ka valdības centieni tiks šādi atzinīgi novērtēti. No otras puses, tomēr parlaments vienlaicīgi ir arī skaidru un gaišu pateicis, ka joprojām vēl ir arī nepadarīts darbs īpaši attiecībā uz nabadzības samazināšanu valstī un Ehm, nevienlīdzības apkarošana, energoefektivitātes jomā tāpat iespējama uzlabojuma, lai vajadzīga labāka komunikācija ar sabiedrību par eiro ieviešanu. Un tāpat arī jāuzlabo banku uzraudzības sistēma un e, jārisina ar nerezidentu depozītiem un noguldījumu saistītie jautājumi. Lūk, šie punkti būtu jāskata arī Eiropas vald e, Latvijas valdībā un, e, un tas būtu jādara nekavējoties. Tā saka Zīles kungs, lūdzu. Oh, pardon. Priekšādātā turpina. Nu tad, ja neviens cits vairs nevēlas izteikties, vai ir kāds cits vēl bez ēnu referentiem, kas vēlas runāt? Nē? Nē, tomēr? Tomēr Kariņa kungs vēlas izteikties, lūdzu. Thank you very much. I'll try to be brief. Lielas paldies, centīšos izteikties īsi. Gribēju komentēt septiņus kompromisu grozījumus, ko ierosinājis referents. Es domāju, ka tie ir ļoti labi pārdomāti un ņem vērā to garu un, nu, ja nevar būt pat burtu, kas grozījumos tika izteikti. Un es vienkārši gribēju teikt, ka atbalstu kompromisu grozījumus. Tātad paldies referentam. Baltskungs, vai jūs vēlaties vēl kaut ko teikt? Jā, paldies, priekšsarētais kundze. Es domāju, te nav ko papildināt. Vi šeit viss ir skaidrs. Es domāju, ka mēs esam kopīgi panākuši vēlamo. Un es domāju, ka mēs varam kā komiteja aicināt plenāru sēdi apstiprināt šo lēmumu. Un ar to es arī vēlētos noslēgt savu uzstāšanos. Ja referenta kungam ir paveicies, nevienmēr viss notiek tik gludi. Nu, varbūt tad varam pāriet pie balsošanas šobrīd. Būtu jau labi, ja man būtu pieejama arī pieejams balsošanas saraksts, ko, ko man sagatavoja man politiskā grupa. Skatās, ka vēl ir viens darbkārtības punkts pirms uh, balsošanas. Uh, atvainojiet, tas attiecas uz. Uh, Eh, budžeta trilogu. Referents šeit ir Svenis Gīgolds vārds. Gīgolds kungs jums, lūdzu. It seems, uh... Tā vien šķiet, saka Gīgolda kungs, ka neviens pat neprotestēja tajā brīdī, kad jūs gribējāt pāriet pat tiešo pie balsošanas. Hm. Nu, varbūt tad šīs diskusijas nemaz nav vajadzīgas par manu ziņojumu, bet nu, lai kāds ar nebūtu, jokus pie malas. Pirmām kārtām gribēju teikt, ka darbs pie budžeta nebūtu nav viegls, ir īpaši tajā gadījumā, ja nav priekšlikumu par budžetu. Un tāda jau ir šī ironiskā situācija, kurā šobrīd esam attapušies. Es daudz labāk strādātu pie budžeta, kur pamatā ir kaut kādi skaitļi, bet sekretaritāts man teica, ka man tik un tā ir jāgatavo ziņojums, kaut gan skaitļu nav. Nu tad <laughs> nācu klajā ar pāris tādiem vispārīgiem principiem, kas ir pietuvināti tām nostājām, ko esam pieņēmuši iepriekš. Un uzņemot šeit tādu kā nedaudz komisijas viedā spriedēja lomu, Nu, tagad neatkārtošu visu to, ko esmu šeit izteicis, tikai gribēju spērt vienu punktu, kas varbūt varētu radīt bažas, un tas ir lūkas. Esam daudz uzdevuši papildus uzdevumus Eiropas uzraudzības aģentūram, un kā jūs zinat, tad tā ir daļa no Eiropas budžeta, par ko esam atbildīgi paši. un jāsaka ar bažām dzirdu, ka status, ko šīs aģentūras struktūras izman, izmantojuši līdz šim, tiek mainīts, jo tagad, lūk, viņu budžets tiek palielināts, līdz ar to viņu, uz, viņu, uz tām neatiec šis budžeta iesaldēšanas princips. Un jāsaka, šis princips tagad tiek apdraudēts. Tas, protams, ir ironiski. Jo, ja mēs tagad te balsojam par tiesību aktiem, Un tos vēlamies attiecīgi arī īstenot attiecībā uz e MEA, uz ESMU, e, uz visam šīm aģentūrām un tā tālāk. Nu, un ja vēlamies pāriet arī, piemēram, pie maksātnespējas divi noteikumiem, tad šīm aģentūram daudz vairāk būs darba, un šis darbs būs ļoti sarežģīts, bet tā pašā laikā tā viņš šķiet, ka nav nu, nemazākās vēlmes samērīgi palielināt arī viņu attiecīgos budžetus. Nu, vismaz šī vēlme un politiskā griba ļoti ierobežota. Tā vien šķiet, ka visur tiek tikai veikti samazinājumi, to, nu, tā uzskata padomu, par to jau esam dzirdējuši arī iepriekšējos gados, bet tam nav pilnīgi nekādas loģikas. Mēs nevaram dot šīm aģentūrām tālāk likumdošanas atbildību un uzdevumus, un pēc tam uh, nogriezt viņām līdzekļus. Teikt, ka lūk, ne. Darbinieku skaitu palielināt nevar, resursus palielināt nevar. Es redzēju, kāda situācija ir Londonā, kad devos uz eba birojiem. Nu, tur var redzēt, ka ir ļoti daudz jauniešu, kas ir entuziasma pilni un tur strādā, un tas, protams, nav slikti, bet ir pilnīgi skaidrs, ka viņiem maksātās algas ir pilnīgi neatbilstīgas Londonas algām kopumā un daudzās citās vietās situācija ir ļoti līdzīga. Turklāt tagad ir šis kopējais ECB eh, e banku uzraudzības eh, institūts, jeb struktūra, kas konkurē ar aģentūru un no nu, šeit, nu, un cīnās par darbiniekiem, tad jāsaka, nu, arī šeit, acīm redzot, konkurence ir vēl arī ar nacionālajiem uzraugiem. Uh, par darbiniekiem. Un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka mums ir jāaizstāv arī šīs aģentūras. Viņi ne, mēs nevaram pieņemt finanšu tiesību aktus un nenodrošināt resursus, kas nepieciešami šo uzdevumu īstenošanai. Tāda jau ilgtermiņā ir bijusi mūsu komitejas nostāja, un es domāju, ka mums vajadzētu pie tās arī turpmāk pieturēties. Nu, kas attiec uz visām citām niansēm, labprāt uzklausīšu kolēģis labprāt redzēšu arī jūsu grozījumus, un tad mēs varēsim uzsākt diskusijas par līdzsvarotu kopsaucēju meklēšanu uh, attiecībā uz nākamā gada budžetu. Es tāpat priekšādātājs kundze ļoti augstu vērtētu, jūs varbūt dot vārdu arī komisijas pārstāvjiem, jo gribētu zināt, ka tad šie skaitļi beidzot būs pieejami. Tāpat arī labprāt uzklausītu viņu domas par to, vai viņi grasās sekot mūsu prasībām attiecībā uz budžetu, kas attiecībā uz Eirostatu un uh, trim uzraudzības aģentūrām, jeb, lūk, tas jau būs pirmais samazinājums jau pat no komisijas puses, nemaz nedomājot par to brīdi, kad nonāksim pie padomas. Vai jūs vēlties dot, lai dodu komisijai vārdu tagad, pirms ēnu referenti izsakās, pēc tam labi, tad pēc tam pirmais ēnu uh, referents no tautas partijas. Jā, paldies, priekšsēdētais kundze, godātie kolēģi, kolēģis. Es domāju, mums tā skaidrā jāskata šīs lietas. Nu, protams, ka mēs varam prasīt uh, no Eiropas komisijas uh, atbildību, cik mums ir tās aģentūras. 3,5, 3,8. Katra no tām cīnās par to, lai kļūtu vēl lielāka, vēl nozīmīgāka. Un mēs par katru esam pārliecināti, ka tas ir tiešām ir ļoti nepieciešams. Un tas vēl turklāt notiek laikā. kad mēs tuvākajos septiņos gados jau vairāk naudas varētu dabūt tikai ar ļoti lielu fantāziju un iztēlu. Tā kā mums varbūt vajadzētu koncentrēties uz to, kas tik tiešām ir nepieciešams, bet tāpat laikā būt gataviem arī kaut ko svītrot. Tas, protams, darāms ņemot vērā to situāciju, kas mums šobrīd ir, ka mums ir ļoti maz kas zināms, un tad jautājums ir par to, vai tas tiešām ir mūsu uzdevums, ka tie, kas visu laiku aģitē pret mums, vēl ir arī finansiāli atbalstāmi. Nu, es īsti neesmu pārliecināts, ka mums viņi ir jāatbalsta tādā apmērā, kā viņi to grib. Tas jāpaskatās ir ļoti kritiski. Kas attiecas konkrēti uz aģentūrām, nu es varu tikai atbalstīt N referents acīto. Un šeit nav runa par cīņu, kur aģentūra ir lielāka, varenāka. Šeit runa par to, ka aģentūrai pildāms funkcijas un tai jābūt funkcijām atbilstoši personāls un līdzekļi bet eh, vēlējos papildināt. Paldies. Nākošais ir sociālistu mm, ēnu referents no Hong Kongungs. Paldies, prieksēdētāji, dargi kolēģi. Jūs piekritīsiet, ka ir ļoti grūti, grūti sākt eh, sarunas par 14. gada budžetu, kamēr vienošanās vēl nav panākts par finanšu perspektīvām 14. un 20. gadam. Budžeta komitejiem spriež par to šodien, bet kolēģi nevarēs formāli izteikties eh, līdz eh, septembrim. Mēs runājam ļoti jūtīgā kontekstā un e, par jautājumu, kas attiec uz parlamenta pilnvarām. Es domāju, ka nevajadzētu aizsteigties priekšā notikumiem un priekšlaicīgi lemt par notikumiem, bet atzinuma projektu otrajā e, paragrāfs, manuprāt, ir problemātisks, jo tas jau pieņem samazinātu uh, budžetu, mēs varētu pieprasīt e, pretciklisku budžetu pirmajā punktā. Bez tam gribu norādīt, ka komisija vēl nav pieņēmusi 14. gadu budžetu projektu. Teksts mūsu rīcībā būs šīs nedēļas laikā, un es gribētu vismaz redzēt komisijas tekstu, pirms es varu izteikties par sociālistu grupas grozījumiem, jo Ekon komitejā mēs varētu to analizēt mm, detalizēti. Un es noprotu, ka Svena Gīgolta priekšlikums, kas attiecas galvenokārt uz eh, eh, politiskām prioritātēm, kā uzraudzības aģentūra, Eurostat, um, Eiropas investīcija banka, ir mēģinājums eh, šīs problēmas ap pieeja referenta um, nodomi ir apsveicami, un šajā sakarā citas programmas, kuras mēs esam varējuši apspriest, ekon arī varētu tikt pieminētas šajā dzinumā. Konkrēti es domāju par fiskālis un noslēgumā. Es nedomāju, ka mums izdosies panākt labu vienošanos ekon komitejā, Un saulaicīgi es gribētu nākt klājā ar priekšlikumiem, lai varētu stiprināt referentu priekšlikumu. Paldies! Paldies! Un nākošais runātājs ir Aldē ēnu referents Torvalds. Es viņu neredzu sēžu zālē. Vai kāds no Aldēs izteiksies viņa vietā? Nav neviena. Tādā gadījumā mēs pārējām pie ECR, un tas atkal būtu Zīles kungs, kurš arī nav klāts. Vai kāds no ECR izteiksies par šo ziņu projektu? neviena nav, tādā gadījumā ēnu referentu vairāk nav, jo no goja tāda nav, vai ir citi kolēģi, kur gribētu izteikties. Lamberts kungs, nē, atvainojiet. Ja Nē, es varu izteikties kā goe vai kā CR. Nē, Lambert kungs, tas ir beidz garām. Es gribēju citi kolēģi, kas ir. Um, kas ir trešās klases deputāti, jūs zināt, kuriem nekad netiek dots vārds, gandrīz šodien viņi būtu varējuši izteikties. Gigaut kungs, diemžēl man jāsaka, nav komisijas pārstāvi klāt, kas varētu izteikties, bet viņi piekrīt. Jums sniegt atbildi rakstveidā. Jūs kā referents varat izteikties. Nu labi, ja viņa nav klāta, tad jau viņa neko nevarēja pateikt. Tas tā kā būtu loģiski. Bet, ja es pareizi sapratu, mēneša beigās varētu būt šie skaitļi, nu tas jau nemaz nav tik tālu vairs. Es tad ceru, ka mēs tad beidzot arī saņemsim šos skaitļus. Es tad nepacietīgi gaidu no kolēģiem grozījumu priekšlikums, varbūt tad arī uzzināšu, kā finansēt tos, kas strādā pret mums Bet eh, jautājums par to, vai mēs EFRAK varam eh, turpināt finansēt, kas ir vislielākais finansējums, ko mēs šai jomā sniedzam, to eh, atsevišķi Solojan kunga ziņojumā kā jautājumu apskata. Otra lieta, tātad otrais punkts, respektīvi, šeit nav runa par to, cik lielam jābūt ir budžeta bilances rādītājiem, bet runa par to, ka par tām lietām, kurām obligāti ir jābūt. Un no ekonomikas komitejas viedokļa mums nevajadzētu nākotnes kaut kādos apsvērumos iedzināties teorētiskos. Es jau arī centos lauksainiecības budžeta apspriešanā eh, to apspriest, bet eh, toreiz jau eh, tev ar tāvu argumentāciju bija tāda delikāta situācija, es, es tāpēc neko daudz neteicu, bet mums vajadzētu arī padomāt īpaši par zaļajiem jautājumiem, uh, Un tāpat, piemēram, par naudu, ko mēs ieguldām sabiedriskajās attiecībās un ar to saistīto materiālu sagatavošanā, un cik liela šī nauda tiešām ir nepieciešama. Bet mēs neko nedzirdam par tām jomām, kur tiešām varētu samazināt e, līdzekļus Eiropas Savienības budžetā, lai iegūtu līdzekļus ieguldījumiem nākotnē, kas īsti nav mūsu jomā atrodams, kur būtu citos dīķos jāzvejo. Nu, paldies! Tagad termiņi. Grozījumi 18. jūlijā. Skatīsim 5. septembrī un ņemot vērā budžeta komiteju komitejas kalendāru mums vajadzētu arī balsot 5. septembrī. Priekšsēdētāji, tikko sacīja kolēģis, ja nav rezultāti, kāpēc mēs ieņemt kādu nostāju, kamēr mēs nezinām ne, ne summas, ne ietvaras, un ļoti žēl, ka komisijas nav klāt. Nu, mēs eh, pagaidām Līdz tam jau tad mēs zināsim. Nav nekādas jēgas noteikt kalendāru, lai pēc tam visu atliktu vēlreiz. Bet ar to sportu mēs nodarbojamies. Pagaidīsim, kad mums, kamēr, lai mums kaut kas ir. Un tad runāsim, un nav nekādas jēgas priekšlaicīgi runāt par samazinājumiem, saīsinājumiem, kamēr mēs neko nezinām. Gozes kungs, jums ir pilnīgi taisnība, bet komisijas sekretariā, komitejas sekretariāts vienmēr nodarbojas ar prognozēm. prognozēm tas, tās ir tikai noraidas. Jā, jau tagad, kā pierādījums, prognozes ir sarežģīta māksla, jo tas ir notiek vienmēr pirms notikumiem. Priekšsēdētājs saka, es nenodarbojos ar prognozēm Jā, man arī liekas ļoti smieklīgi, ka mums ir jāsaraksta ziņojums par tēmu, kur nekas nav zināms, un es varu tikai pilnībā piekrist Žampol Gozēs sacītājam. Un starp koordinatoriem tas būtu arī jānoskaro. Kāpēc vispār jāraksta ziņojums, ja vispār nav nekāda informācija, nekāda skaitliskā informācija? Tas ir ļoti dīvaini. Un vienmēr ir grūti kaut ko prognozēt, tīpaši saistībā ar nākotni. Tā kā es tiešām nezinu, kāda tam visam jēga, un lai kāds man to kādreiz arī izskaidro, bet kā kārtīgs karavīrs esmu to visu arī kārtīgi sarakstījis. Eh, es gribu teikt, ja es nebūtu šeit, tad es arī jautātu, kāpēc mēs spriežam par 14. gada budžetu. Bet tomēr jāzina, ka ja budžeta komiteja ir jāņem vērā mūsu atzinums, tad ir jāparedz kāds, kādi termiņi. Un svarīgi ir grozījumu iesniegšanu uz 18. jūliju, un pēc tam mēs redzēsim. Balsojums bija paredzēts uz 16.40, vēl viss nav ieradušies, tāpēc es pārtraucu sanāksmi un ceru jūs atkal redzēt visus šeit precīzi 16.40 balsojumam, un pēc tam šķiet, ka arī parādīsies mūsu priekšā Bolzas kundze, lai varētu vadīt eh, sanāksmi pēc balsojuma 17. Bet, ja ne, tad būšu jūs rīcībā. Un pagaidām es sēdi pārtraucu. steht auch in der Tagesordnung. Okay, are we ready? Nu tad vai viss ir gatavi, saka priekšsādātāji. Liels paldies visiem. Komentārs par tulkojumu. Tātad, vai mēs varētu tādu pārbaudas balsojumu izdarīt, vai visiem ir kartiņas? Gan jāsaka man uzreiz ar vainas apziņu, ka pati savu kartiņu gan nās paņēmis līdz ar pārējiem visiem ir kartiņas līdz ir lieliski. Nu, tā tad, lūk, izmēģinājuma balsojums. Viss ievietojam kartiņas un pabalsojam mazliet. Nospiediet pogas, kuras vien jūs gribat spiest. Un tā, lūk. 22 bija priecīgi, pozitīvi noskaņot, acīm redzot. Divi netik ļoti, septiņi atturējās, kopā 31. Un tad tālāk. Pirmais sākotnēji punkts, sākotnējs punkts par, pret, atturs pieņemts. Otrais sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. Otrais grozījums par pret atturs pieņemts. A kompromiss par pret atturs pieņemts. B kompromiss par pret atturs pieņemts piektais atsaukts, C, C kompromiss par, pret, atturs pieņemts, astotais, devītais atsaukts, D kompromiss par, pret, atturs pieņemts, pārējam pie E kompromisa Kas tad notiks ar 12? Tas ir atsaukts grozījums. E kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Kompromiss F par, pret, atturs, pieņemts. Kompromiss grozījums. Nu, nē, mutiskais grozījums. G kompromisam. Divās daļās. Vēlos iebilst pret šo grozījumu. Vai vēl kāds vēlas iebilst? Jā, nu tad nē, mut, par mutisko grozījumu nebalsosim, balsosim par G kompromisu pašreizējā versijā. Tātad G kompromisu grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk. Mutiskais 18. grozījums zaļo iesniegts. Mutiskais grozījums no zaļo puses, vai tas ir pilnīgs, pilnīgi pārveidots grozījums? Vai mēs varam pieņemt šo mutisko grozījumu? Neviens neiebilst, labi. Nu, tad balsosim par mutisko grozījumu, un tādā gadījumā sākotnēs grozījums atkritīs. Tas būs tikai loģiski, vai ne tā? Tātad par? Pret? Atturas? Noraidīts mutiskais grozījums. Pārbaudīsim tomēr elektroniski. Uh, hang on, what my lot doing? Right. Ko tad dara manējie, es nevaru saredzēt, saka priekšsēdētāji ceļoties kājās. Nu, tā tad vēl divas balsis klāts, nu, mēs 16 par 21 pret, nu, tad tik un tā atkrīt. Tā tad tagad par sākotnējo 18. grozījumu par? Pret? Nu, esmu pavisam apmulsus, labāk savus balsosim elektroniski tad. Mm -hmm. 18. 18. sākotnējais grozījums. Right. Vēl pieciem jānospiež poga, ja ne, tad nevēlties to darīt labi, tad beidzam balsot, lūk, noraidīts. Arī 18. noraidīts. Tālāk, 20. par, pret, atturs, pieņemts, Balsojums daļās par 22. pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk, 12. punkts par, pret, atturs, pieņemts, 13. punkts par, pret, atturs, pieņemts, apsvērumi un ievilces, vai varam balsot par to visu blokā līdz pašām beigām, ja, par, pret, Tad par, pret, atturs pieņemts. Visi šie pieņemti. Tad elektroniski balsosim par ziņojumu grozītā versijā kopumā. Paldies! Vēl vienam jānobalso. Lieliski. Pieņemts. Tātad ar mani ieskaitot 35 par, protams, viens pret, divi atturējās. Līdz ar to liels paldies, apsveicam referentu. Now... Nu šķiet, ka nākamais punkts ir dialogs ar ministru. Vēl pavisam nelielu tātad pauzīt līdz brīdim, kamēr šeit pūkstens piecos ieradīsies īrijas ministrs. Okay, so, uh... Un tātad priekšādātāji turpina lieliski mūsu vidū sveicu ministra kungu, Maiklu Nūnenu. Nu, un viņš kā jau ierasts ir ieradies, lai ar mums risinātu dialogu prezidentūras noslēgumā. Un gribētu droši vien tad nu, gan jau visādas jaukas lietas mums pastāstīs. Formāts parastais - desmit mini, minūtes ministra kungam un tad piecu minūšu jautājumu un atbilžu laiks. Gribētu lūgt runātājus, tomēr jautājums formulēt lakonisku, nevis nākt klajā ar kaut kādiem paziņauj, paziņojumiem, bet varbūt, ja viss tā labi risināsies, varbūt būs iespējams vēl arī tālāk uzdot papildus jautājumus, kas taču parasti ir daudz jautrāk, nevar noliegt. Maikl, nu tad jums vārds. Liels paldies priekšādātāji. Biju šeit janvārī un priecājos, ka atkal var būt jūsu priekšā īrijas prezidentūras noslēgumā. Mums ir bijuši pieci, pieci oficiāls ekofin padomas sanāksmes e, un e, neformālā sanāksme arī Dublinā. Pagājušajā nedēļā tikāmies arī Luksemburgā, un mums būs vēl papildus tikšanās šo trešdienu, lai redzētu, vai varam panākt politisku vienošanos par BWRD. Par to, ko esam sasnieguši īrijas prezidentūras laikā, gribu atsaukties uz runu, ko izteicu janvārī jūsu priekšā, un tieši pirms prezidentūras aizsākšanās pavadījām būtisku laiku visos līmeņos, lai iepazītos viens ar otru, strādājām kopā ar jums kā eh, līdzlēmēji pie virknes dokumentiem un likuma projektiem. Domāju, ka tas notiek pozitīvi un konstruktīvi. Esam daudz ko panākuši no tā, ko bijām noteikuši sev par mērķiem, un es tiešām domāju, ka tas, ko ierosinājām, protams, bija tāda ļoti ambicioza priekšlikuma pakotne. Plānojām īstenot ekonomiskās pārvaldības dokumentus eh, Eiropas pusgada ietveros, un tad centāmies panākt vienošanos par divu dokumentu pakotni par ekonomiskās uzraudzības eh, pasākumiem Eirozonā. Finanšu pakalpumu jomā prioritāti piešķīrām darbam pie banku sektoru priekšlikumiem un finanšu sektoru uzlabošanas pasākumiem. Bija vienošanās par kapitāla prasību direktīvu, vienoto uzraudzības mehānismu, kā arī banku. Um, formē, izformēšanas jautājumiem. Tātad arī pie hipoteiku aizdevumu priekšlikumiem. Mēs esam panākuši pirmo vienošanos ekofinu sanāksmē, kas ļauj tām dalībvalstīm, kas vairs pāriet pie nākamā posma finanšu transakcijas nodokļu ieviešanas jomā, eh, viņas to var darīt. Tas bija, no, tas bija, tas bija vēstījums tam, ka lūk šī prezidentūra bija ļoti objektīva un ļāva visām pusēm virzīties uz priekšu ar dokumentu, ko, piemēram, mēs paši nemaz negrasījāmies īstenot savā valstī. Tāpat arī cita veida ar nodokļiem saistīts prioritātes centāmies virzīt uz priekšu diskusijas par kopējo korporatīvo uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi, tādējām pie uh, pie priekšlikumiem par izvairīšanos no nodokļu un tās apkarošanu, tāpat arī komisijas priekšlikumu apspriedām par nodokļu krāpšanas apkarošanu, nodokļu oāzēm, tāpat arī strādājām pie uzkrājuma direktīvas un sarunu mandāta ar trešām valstīm. Kas attiec uz ikgadējo budžetu, mums izdevās šo procesu organizēt efektīvi, runājot par 13. gada budžetu un tāpat arī gatavojot pamatnostādes 2014. gada budžetu. Nav nekādas šaubu, ka esam panākuši būtisku progresu arī finanšu pakalpojumu jomā. Tā, tas bija ārkārtīgi svarīgi. Te bija jāspēr soļi uz priekšu arī pie tiesību aktiem, kas saistīti ar Banku Savienības iespējamo veidošanu, veido virzījāmies uz priekšu šajā darba kārtībā. Tas bija ārkārtīgi svarīgi ne tikai īrijas prezidentūrai, bet Eiropai kopumā. Un tas, ka mums izdevās panākt vienošanās par kapitāla prasību direktīvu, arī ļaus tālāk uzlabot banku sistēmas drošību un stabilitāti visā Eiropā. Vienošanās par vienotu uzraudzības mehānismu un grozījumi eh, EIB regulā arī ļaus uzlabot banku uzraudzības sistēmu visā Eiropā. Bija ļoti sarežģītas diskusijas nesenajā ECOFIN par banku eh, rezolūcijas jautājumu Mēs šo jautājumu turpinām un spriekš darām visu, kas mūsu spēkos, lai, spēkos, lai panāktu vienošanos padomē. Mm, mm, ceram, ka mums izdosies panākt vienošanos ar parlamentu pie šī jautājuma. Protams, te vēl daudz darāmā, īpaši par pilz, noguldījumu garantijas schēmas, arī, bet šis jautājums par banku um, glābšanas jautājumiem ir, ir eh, kas tāds, pie kā jāstrādā abiem likumdevējiem. Par noguldījumu uz eh, garantiju schēmu eh, runājot, te panākumu ir gūt. Kā prezidentūra mēs pilnīgi noteikti ņemam vērā arī cita veida finanšu pakalpojumu aspektus, piemēram, politisku vienošanos panākt pie hipotēku kredītu direktīvas, tāpat arī jaunu noteikumu īstenošanas, kas attieksies uz hipotēku ņemējiem un piešķīrējiem visā Eiropā. Cerams, ka šo direktīvu varēs pieņemt pirmajā lasīmā. Turpmākajos mēnešos esam panākuši politisku vienošanos par pārskatāmības direktīvu. Uh, kas attieksies uz, regulā, uz regulētā tirgus atskaitīšanās iespējām. Pagājušajā piekdienā vienojamies par padomus vispārējo piestēnu par MIFID un MIFA. Un cerams, ka šeit arī mums izdosies panākt produktīvu trialogu ar jums par šiem visiem ļoti svarīgiem dokumentiem. Par, tirgus, par tirgu runājot, nesen panācām uh, Eh, atkal vienošanos par Māra un esam pavisam tuvu eh, pie investīciju mazumtirniecības produktu regulas. Tāpat eh, progress gūts pie virkne citiem dokumentiem, arī pie naudas atmazgāšanas dokumentu, tāpat arī par finanšu pakalpojumu dokumentiem. Padomēsim noslēguši uh, un e, šīs diskusijas, un, nu, jāpanāk vienošanās ar parlamentu. Tad, kad nav bijis iespējams panākt vienošanos, esam sagatavojuši dokumentu nodošanu tālākai prezidentūrai, lai viņi varētu darbu noslēgt svarīgi, lai prezidentūra savā starpā sadarbotos un tādējādi nodrošinātu padomus progresu. Es zinu, ka mēs, protams, arī izmantojām Kipras iestrādes, un e, tāpēc arī mūsu darbs bija daudz veiksmīgāks. Mūsu darbs, protams, bija saistīts ar dažādu veidu izaicinājumiem, piemēram, finanšu pakalpojumu jomā bija 16 tiesību aktu priekšlikumi, kas šobrīd tiek izskatīti un arī tiek gatavoti jauni un jauni priekšlikumi. Diskusijas padomē, starp parlamentu un padomi šos priekšlikumus uzlabos, lai tiesību akti būtu labāki. Šī iemesla dēļ mums nepieciešams izmantot visu dalībvalstu valdību pieredzi. Mūsu galvenais mēķis bija eh, piedāvāt augstas kvalitātes tiesību aktus, kas būtu realistiski un īstenojami Mums ir ieturklāt ja jāstrādā ātri, bet nedrīkstam eh, procesā upurēt kvalitāti. Domāju, ka tā ir ļoti saprātīga pieeja un ka tā ir arī mums labi kalpojusi. Esam guvuši mācību no nesenās finanšu un valstu parādu krīzes, tā visa rezultātā īstenots virkne reformas Eiropas noteikumos un tiek ievēst jaun, uz, jaunas uzraudzības sistēmas budžeta un ekonomikas politikas kontekstā. Redzējām, ka uzlaboti noteikumi arī attiecībā uz valstu deficītu pārvaldību, pievēršoties valstu parādiem, fiskālais pakts tika noslēgts ar 25 dalību valstīm uzlabojot elastību. Nav labāka veida, kā noteikumi, kā kā pareizi īstenot noteikumus. Tas ir svarīgi, lai dalībvalsts tiktu vērtētas par to, kā tās izpild vidē termiņu mērķus, ierieši agrīnu brīdinājumu sistēmas, pārlieku deficītu procedūras gadījumos. Ir vajadzīga arī lielāka uzraudzība attiecībā uz ekonomikas politikām eh, pusgadu ietvaros un arī sešu dokumentu pakotnes noteikumu īstenošanas kontekstā. Ekonomikas pārvaldības jomā jāpanāk vienošanās par divu dokumentu pakotni pie ekonomiskās pārvaldības. Te jāpastiprina mēri, lai valsts uz, veikt uzraudzību uzraudzības pasākums un tās valsts, kas sastapušās ar grūtībām, tam jānodrošina finanšu stabilitāte. Šī divu aktu pakotne, kurš māja ir stājusies spēkā, uh, Eiropas pusgada process ir ļoti svarīgs šajā ziņā, un dalība valstis spriež par saviem budžeta partneriem ar partneriem konkrētos laika posmos gada gaitā, izstrādājot ceļu karti attiecībā uz decembri, un process varētu virzīties uz priekšu atbilstīgi. Es domāju, ka mums ir izdevies panākt veiksmīgu rezultātu ekonomikas pārvaldes, ekonomiskās pārvaldes jomās, un mums ir izdevies īstenot Eiropas pusgada procesu tā, lai tas varētu nosēst, noslēgties šogad Eiropadomē. Lai arī konkrētus jautājumus, par konkrētiem jautājumiem es netiku runājis, tad tomēr gribētu runāt šeit par Grūziju un palīdzības sniegšanu. Tā ir tas tāds konkrēts dokuments. Šit tas ļau, e, tas dokuments bija, pie kur nevarējām pavirzīties uz priekšu, bet šķiet, ka mums izdevās panākt risinājumu. Esam daudz panākuši nodokļu jomā, ļoti daudz ko, un domāju, ka pat vairāk nekā bijām paredzējuši. Jau te minēju par ekofinu vienošanos, kas ļauj virknē dalībvalstu ieviest finanšu transakciju nodokli. Prezidentūra aktīvi darbojusies, veicinot arī krāpšanas un no nodokļu izvairīšanās apkarošanas pasākumus padomē. Tāpat arī uh, mēs kopā ar e, Šemets kungu un citiem komisāriem esam strādājuši pie visiem šiem priekšlikumiem par izvairīšanos no nodokļu e, samaksas un esam nonākuši pie potenciāls vienošanās arī padomē. Ir vienošanās par mandātu piešķiršanu, lai komisija varētu uzsākt diskusijas ar trešām valstīm pie uzkrājuma nodokļa jautājumiem un regulējuma 2020. gada programma tāpat izstrādāta eh, nodokļu apka, krāpniecības apkarošanai un arī šeit, eh, nu, protams, panāks vienošanās tiks gūt, tikko būs apsiprināts budžets. Esam panā, vienojušies par pana, eh, padomas secinājumiem par nodokļu krāpniecību, tās apkarošanu, tāpat arī par ERM mehānismu un apgriezto maksājumu mehānismu. Tas ļaus apkarot krāpšanos nodokļu maksas jomā un ļaus tādā veidā uzlabot valsts kašu stāvokli visā Eiropā. Tāpat esam virzījušies uz priekšu tādēļ pie kopējās uzņēmuma ienākuma nodokļu bāzes ir panākta vienošanās par ziņojumu par šo jautājumu un jūnijā ekofin par to spriedām. Jāsaka gan, ka mums neizdevās panākt nekādus rezultātus attiecībā uz enerģijas nodokļu direktīvu, bet guvām progresu pie minimālajiem akcijas nodokļu noteikumiem un virkni eh, atlaidēm šai ziņā. Tāpat par izaugsmu un nodarbinātību runājot šajā sešu mēnešu periodā, šķiet mēs esam pavirzījuši uz priekšu Eiropas darba kārtību, arī finanšu jomā esam nodrošinājuši lielāku redzamību, kas ļaus palīdzēt uzņēmumiem. Finanšu stabilitāte ir ārkārtīgi svarīgs priekšnosacījums izaugsmai, un nepietiek uh, ar to vien, ir nepieciešams uzsvērt, kādas Eiropā ir vajadzības, tātad uh, risināt finanšu krīzes jautājumus un daudz vairāk lūkoties nākotnē un rīkoties eh, lai izaugsmas stratēģiju veicinātu. Ir diezgan ierobežoti resursi šai ziņā un arī banku uh, kreditēšanas sistēma ir tāda, kas jāmaina tāpēc visiem politikas eh, pieņēmējiem ir jāņem vērā visas šīs vajadzības, jāmēģina izpētīt, kā darbojas finanšu sistēma, tirgi fin un uh, uzņēmumi tā, lai varētu nodrošināt ietaupījumus un varētu finansēt infrastruktūru pro projektus. Ir īpaši attiecībā uz MVO nesen sagatavotā zaļā grāmata par ilgtermiņu finansējumu Eiropas ekonomikas jomā ir svarīgs solis uz priekšu. Nu, jo tas piedāvā uh, galvenos elementus Eiropas politikas veidošanai nākotnē. Esam aktīvi tāpat virzījis priekš izaugsmas darba kārtību, ir bijušas svarīgas diskusijas par izaugsmu arī neformālajā ekofina sanāksmē. Un Eiro, EFC izdom, ir izveidojuši darba grupu, kas iesaistīs finanšu uzņēmumus MVU intereses skatīs Runāsim par investīciju bankas lomu un iespēju izvērst šo lomu, lai veicinātu investīcijas visos līmeņos. Ļoti daudz, kas darīts, lai stiprinātu arī vienoto valūtu un ekonomisko koordināciju, veicinātu reformas. Uh, un attīstītu virkni tiesību aktu arī Banku Savienības kontekstā. Tomēr jādara vēl vairāk. Un tāpēc gribu, lai jūs dodat mums atbalstu nākamās prezidentūras laikā, lai panāktu vienošanās īpaši pie Banku Savienības tiesību aktiem. Prezidentūras loma galu galā ir īstenot vienošanās panākšanu, būt tai vidutājai. Un prezidentūras laikā neviena prezidentūra nenāk lejā pat ar saviem risinājumiem, tā ir kā vidutājs, un tāpēc mums ir jāspēj saskaņot visas šīs konfliktējošās intereses un kā vidutājiem nonākt pie tāda kompromisa kompromiss, kas pieņems visām pusēm. Iepriekšējo sešu mēnešu laikā nevienmēr esam bijuši viensprāts, bet esam vienmēr pielikuši arī savu plecu, lai virzītu priekš sarežģītas diskusijas. Un galu galā, taču tas ir mūsu visu labā, jo mēs visi vēlamies panākt pozitīvus resinājumus tiem, kas mūs ievēlējuši. Lai arī joprojām ir izaicinājumi un nākamajai prezidentūrai es tomēr uzskatu, ka mēs esam tiešām paveikuši labu darbu šo iepriekšējo sešu mēnešu laikā. Lielas paldies! Esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus thank you very much, and indeed it is quite a... Jā, paldies, tik tiešām iespaidīgs saraksts ar lietām, kuras jūs esat spējuši uzlabot. Jūs eh, saņēmāt mantojumā no iepriekšējām prezidentūrām sarakstu ar daudzām iesāktām, nepabeigtām lietām, un tik tiešām daudz, kas ir panākts, un īrijas prezidentūras loma ir bijusi ļoti liela arī mēs strādājām, es domāju, parlamentā nu, jau gadiem, varētu teikt, eh, straujāk nekā padomē. Un tagad piecu minūšu jautājumu un atbildes. Vispirms tautas partijas vārdā Žampols Gozēs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, nemirkli nešaubos pār jūsu personisku iesaistīšanos un ļoti nozīmīgu darbu, ko jūs um, esat, um, esat paveicis. Ja jūs neuzliksiet austiņas, tad jūs dzirdēsiet tikai pēc tam manu kritiku un nevis manu slavos vārdus. Es sacīju priekšsēdētājiem ministra kungs, ka mēs nešaubāmies par jūsu milzīgo darbu, ko esat ieguldījis, lai virzītu šo dosiju uz priekšu. Un šajā sakarā tik tiešām var sacīt, ka īrijas prezidentūra labi pastrādājas. Bet gribu uzlīk, uzlūkot eh, lietas tāpat kā mūsu līdzpilsoņi, kurus mēs pārstāvam. Un, manuprāt, viņu acīs Eiropa uz priekšu nevirzās E, vēlēšana rezultāti, ko mēs dzirdam, visas neveiksmīgās un nosodošās reakcijas parāda, ka jūs un mēs nesam e, ļāvuši izprast paveikto darbu pirmkārt tāpēc, ka esošie dosie ir bloķēti, priekšsēdētāji tikko atgādināja e, priekšlikumu, par ko mēs balsojām, Un tas ir samērā reti, ka tās uh, eh, sapšaubīja padomu kopumā ne, un, un nespēju pārvaldīt, ja pat vienas politiskās saimas piedarīgie nespēja rast risinājumu saistībā ar izaicinājumiem, un kuru sakarā parlaments ir strādājis, es domāju, krietni daudz. Un mēs esam strādājuši šeit zināmā mm, vienprātībā, kas apliecina, ka mēs spējam rast risinājumus un neraugoties uz šīm lielajām grūtībām, saprasties, likt saprast un pieļaut to, ka saprast, ka krīze nav galā, un šajā sakarā jums nepalīdz jūsu kolēģi, kur atgriežoties mājās, saka, problēma ir citur un nevis šeit. Nē, tā tas nav, problēmas nav atrisinātas, un mēs vēlamies, tas, ko mēs vēlamies no prezidentūras, jūs krietni vien mēģinājāt to ņemt vērā, un tas ir, lai eh, valstis rīkoto saskaņoti, bet šodien ir jākonstatē, ka daudzas lietas būtiskas ir bloķētas. Es saprotu, ik viens valsts nacionālās intereses katra valsts tās aizstāvēs, taču, manuprāt, līdzpilsoņi sagaida no Eiropas ko citu, un uh, Tad, kad mēs cīnāmies par Eiropas lietu, tad mēs izjūtam šo e, intereses trūkumu, neusticību Eiropas Savienībai, ko vēl uzsver atsevišķi e, nepārdomāti teicieni no komisijas priekšsēdētāja puses. Tāpēc lūdzu neaizmirstiet, ko jūs sacījāt savu darbu sākumā, bet ko jūs varat ieteikt mums pēc tam, kad esat izlasījuši nesen parlamentā nobalsot priekšlikumu. Paldies! Uh, Jā, paldies par jautājumu. Es domāju, ka mēs labi apzināmies uh, to, ka vienalga, kurā dalību valstī mēs uh, strādājam, mēs zinām, kāda ir uh, kādas ir grūtības, ar kurām saskaras iedzīvotāji. Tas skar ne tikai programmas valsts kā manējā, bet arī daudz cits Eiropas Savienības dalību valstis. Un, un šobrīd mēs notiek fiskāla korekcijas procesi, tie nekad nenotiek viegli. Ja tiek samazināti izdevumi, tas atstāja ietekmi uz pakalpojumiem un ceļot nodokļus. Tas samazina arī pieejamo līdzekļu apjomu iedzīvotājiem tīpaši situācijās, kad pieaug bezdarbs. Tieši tādēļ īrijas prezidentūra izvēlējās stabilitāti, izaugsmu un nodarbinātību kā moto mūsu prezidentūrē. Mēs vēlējāmies iziet no šī deficīta korekcijas režīma, padarīt izaugsmu ilgspējīgu. Šie pasākumi ir nepieciešami, bet viņi nepalīdz sasniegt ilgtermiņu mēģis, kādu mums ir nosprosta Eiropā. Es uzskatu, ka mums ir jāturpina visā Eiropas Savienībā iesāktās fiskālās korekcijas, kas ir nepieciešams. Mēs arī apzināmies šīs debats, kas notiek visās valstīs par taupības un korekcijas programmām, vai ir kāds alternatīvs, kas uh, dotu labāks rezultāts. Mūsu pieeja prezentūras laikā bija tāda, ka nav nepieciešama programma, kas aizstātu esošo, bet gan papildinātu to, un pie tā mēs arī strādājam. Kas attiecas uz to, ko mēs e, vēlētos redzēt un ko mēs aizstāvējam kā prezidentūra, mēs uzskatām, ka korekcija programmām ir jāturpinās, bet progress ir diezgan lēns attiecībā uz tirgus situāciju uzlabošanu, un tas skar visu, sīkā, visu dalību valstī IKP. Uh, Un papildus kapitāls, e, ko nodrošina Eiropas investīcija banka, kas ļauj piesaistīt papildus līdzekļus, tas ir vairāk miljārdi visā savienībā, un ir vairāk neatrisināti jautājumi ar valsts līdzfinansējumu, kas, e, kur trūkums e, samazina progresu un valstīm ir grūti nodrošināt šo papildus kapitālu. Paskaroties uz ASV modeli, kur ir 75% nozares finansējumi nāk no avotiem, kas nav bankas, un mēs Eiropas Savienībā pārāk daudz paļaujamies, ir tīpaši rūpniecībā un MVU, uz banku finansējumu, un tāpēc eh, Dublins reformā mēs eh, arī eh, sagatavojām šo zaļo grāmatu, un Tāds ir mans skatījums uz nākotni. Nevar panākt ievērojamu politikas eh, izmaiņu eh, uz eh, sešu mēnešu laikā. Un skaidrs, ka ir jāmeklē alternatīvas balsoties uz esošo situāciju. Paldies! Jā, paldies. Tagad sociāla demokrāta vārtā Evis Bangoks. Paldies, Šārona. Ministri kungs, jūs pasvītrojāt ekonomiskās pārvaldības jomā panākto. Tomēr šī pārvaldība ir ar krietnu demokrātijas defu, deficītu, un nesen to mēs redzējām, kad komisija noteica def, deficīta samazināšanas mērķus, kas ir krietni vien ātrāki, e, ierobežojošāki nekā sešpaks piedāvā un divpaks piedāvātiem. Ja būtu demokrātiska kontrole bijusi, tad varbūt mēs būtu varējuši izvairīties no tām kļūdām, kuru sakarā komisijā vajadzēja pārskatīt savus ieteikumus vairākām valstīm, svarīgām Eirozonā, kā Spānija, Itālija, Portu, eh, eh, eh, Francija, Portugāla. Un tāpēc es atcaucoties uz to, ko Asmusen kungs ziņoja šodien, viņš ir ECB direktora padomas loceklis un ziņoja, ka nākošajā e, ekonomiskās monetārās savienības e, posmā būs vajadzīga integrētāka un kontrolētāka mm, ekonomiskā savienība. Un nosacījumi ir apmēram tie paši, ko parlaments uh, aizstāvēja ar taisenes ziņojumu, norādot, ka ikvienam lēmumam ir jābūt eh, demokrātiskam pretsvaram. Eh, Asmusen kungs sacīja, ka pret eiro grupu, pret padomi ir jāstiprina parlamenta pilnvaras. Un šeit ir jābūt daudz lielākai demokrātiskai kontrolē nekā no Nacionālo parlamentu puses. Kāda ir jūsu nostāja un vai jūs šo vēstījumu nodosit saviem pēctečiem Lietuvas prezidentūrai? Paldies! Well, Jā, kas attiec uz pārvaldību. Eiropas pusgads e, iepriekš jau darbojās nevienmērīgi, mēs, es domāju, spējām to uzlabot padarīt šo darbību vienmērīgāku un uh, ieteikumi noteikti bija ļoti noderīgi, notika daudz konsultāciju ar iesaistītajām valstīm un uh, tā rezultātā komisija formulēja savu, savus ieteikumus, kas tika pieņemti padomē bez grozījumiem, tā kā tas noteikti palīdzēja. Atsevišķām valstīm tika dots papildu laiks, veikt nepieciešamos grozījumus, pielāgošanos, un ņemot vērā, kādi bija argumenti, to, ka trūkst pieprasījums no patērētāja puses, un tad tika lemts dot vairāk laika atsevišķām valstīm to ekonomika, tā kā tas, manuprāt, liekas loģiski noteikumi paliek tie paši, viss turpinās, un no at, nekāda atkāpšanās no tā nenotika. Tomēr lēmums tika pieņemts piešķirt atsevišķām valstīm papildu laiku, lai tās varētu pielāgoties fiskālās savienības noteikumiem. Tas man liekas loģiski un prātīgi saskaņā ar tādu tiešām uz ekonomiku orientētu domāšanu. Vai lēmumi būtu bijuši labāki, ja būtu bijusi e, iesaistīta parlamenta komiteja šai procesā, nu, nemāku teikt. Kopumā, kopumā es atbalstu lielāku šī procesa demokratizāciju. Šī ir man trešā prezidentūra manā pieredzē. Daudz lietas ir um, mainījušās, un tas, ka parlamenta ir viens no likumdevējiem, tas ir tikai pozitīvi, un mūsu pieredze ir tāda, ka līdz mēneša beigām mums būs 10 vai 11 pabeigt lietus, 7 no tām ir aizvadīts uh, ar sadarbībā ar parlamentu, kā ar otru likumdevēju. Tā kā to es vērtētu kā tiešām labu sasniegumu mūsu prezidentūrai. Bet eh, šie jautājumi Eiropā ir eh, kāds stāsts, kas turpinās. Tas ir projekts, kurš turpina attīstīties. Lasīju Tomas Jeffersona biogrāfiju un konflikts ar viņu un Andrew Hamiltonu starp 1780. līdz 90. gadu līdz pat gadsimta beigām. Un, nu, un ir tiešām uh, biedējoši, pat uh, dīvaini, cik lielā mērā tas atgādina pašreizējās debats Eiropā. Un kā tas, kā viens lēmums vai otrs būtu aizvedis ASV pilnīgi citā attīstības virzienā. Un tā kā kopumā es varu jums piekrist Bet eh, tas viss notiek eh, tādā lielākā laika periodā un lieli lēcieni uz priekšu demokratizācijas procesā un tīpaši Eiropas Savienībā vienmēr ir reaģējot uz katalizatoru eh, fiskālai un banku savienībai. Šis katalizators bija finanšu sistēmas sabrukums. Un ja tas nebūtu noticis, būtu kāds cits katalizators, jo savādi pro, eh, progress parasti nenotiek taisnā līnijā, parasti ir lēcieni. Jā, paldies tagad Filips Debakers Alda grupas vārdā. Paldies priekšsarētāji, arī no mans puses vēlos sveikt ministru kungu un apsveikt ar šiem sešiem mēnešiem, kur jums ir izdevies uh, panākt uh, progresu daudzās lietās. Un panākt progresu lietās, kuras līdz šim ir bijušas bloķētas. Tā kā atzinīgi vārdi arī par to. Man ir divi konkrēti jautājumi. Varbūt pirmais izklausīsies tāds filozofiskāks, bet eh, pēdējo dienu laikā esam dzirdējuši vairākas apgalvis. Pirmkārt eh, no ASV, Blankī kungs eh, nāca klajā ar paziņojumu, uz kur tirgus rēģēja negatīvi. Pēc pāris dienām mēs dzirdējām to pašu no Ķīnas puses. Uh, arī bija paziņojums, ka būs arī problēmas viņu finanšu sistēmā. Un mēs zinām, ka ne tikai dalība valsts ir finanšu ziņā saistīts, bet mēs visi darbojamies tādā globālā finanšu sistēmā tomēr. Un redzot to, ka Eiropas līmenī padome nav spējīga panākt vienošanos par svarīgiem jautājumiem, kā piemēram banku savienību, un tāpat laikā ir Naki un eh, arī uh, Ķīnas puses paziņojumi, vai tas nerada bažas par nestabilitāti globālajā finanšu sistēmā? Jautājums, kā jūs redzat eh, šo lietu tālāk attīstību? Un eh, varbūt arī Eiropā finanšu tirgu fragmentācija ir problēma. Tīpaši jūs norādījāt, ka uh, eh, MVU finansēšana tas viss tiešām traucē. Un, uh, Ko jūs uh, vēlētos redzēt uh, tuvākajos uh, mēnešos, tuvākajās nedēļas, varbūt, kas palīdzētu iziet nekaramiskās krīzes? Otrs jautājums ir ļoti konkrēts. Pirms pāris nedēļām mēs apspriedām komisijas rekomendācijas valstīm. Un viens horizontāls jautājums, kas atkal un atkal atkārtojas, diskusijas par pensiju reformu Komisija nākus klājā ar ļoti stingriem paziņojumiem par uh, obligātā pensionēšanās vecuma palielināšanu, kur tiek uh, runāts par uh, šo priekšlaicīgo pensionēšanās stratēģiju, un tāpat laikā no valstīm ir nevēlēšanās mainīt šo obligāto pensionēšanās vecumu. Uh, ir svarīgi, protams, arī organizēt šādas debats, eh, nodrošinot to, ka demografiskās izmaiņas eh, tiktu arī atzītas dalību valstīs. Un kāds ir jūsu viedoklis par šo horizontālo jautājumu saistībā ar pensiju re, eh, reformām, konkrēti saistībā ar komisijas sagatavotajiem valstu pārskatiem? Jā, paldies! Šie divi lielie projekti, kas uh, Eiropā notiek, tātad fiskālā savienība un banku savienība. Banku savienībā vēl mūsu prezidentūrā mēs daudz ko sasniedzam ar parlamentu e, palīdzību, kapitāla prasību direktīvu 4, tad CRD 4, un tāpat arī vienotais pāraudzības mehānisms vēl banku darbības noregulējums ir tas, kas e, paliek neatrisināts, un tas netika atrisināts pagājušās nedēļas beigās, bet šonadēļ trešdien mēs vēl tiekamies. Lielā mērā jau esam panākuši vienošanos par galvenajiem jautājumiem, bet ir virkni neatrisināti jautājumi, pie kuriem vēl ir jāstrādā, bet mēs skatāmies to cerīgi. Un es turpināšu divpusējām sanāksmēm vēl arī trešdien pirms uh, padomas un strādāsim, cik ilgi un cik vēl būs nepieciešams, lai panāktu vienošanos. Bet es ceru, ka visiem būs pietiekam uh, labā griba panākt vienošanos. Par pensiju reformu. Daudzās valstīs Eiropas Savienībā pensiju reforma ir notikusi. Un tie no mums, kas strādā programmas ietvaros, mums ir liels uzsvars uz, uh, uz šo jautājumu Mūsu valstī jau kopš 20. gadiem pagājušā gadsimtā ir šis e, vecums noteikts, un, un šobrīd tas ir 68 gadi. Bet e, tas katrā valstī ir atšķirīgs, un nav tāds visas Eiropa aptverošs e, kaut kāds noteikumu kopums, kas to uh, visu regulēt, bet tas, manuprāt, arī ir prātīgi, jo demografiskā situācija valstīs ir atšķirīga, un ko var īstenot vienā valstī, droši vien tas nebūtu īstenojams citā, līdz ar to ir nepieciešams vienmēr panākt līdzsvaru starp piemērotu pasākumu kopumā un piemērotiem pasākumiem katrā konkrētajā valstī. Tur jāņem vērā, protams, demografisko situāciju šobrīd eh, šī kopējā virzība notiek uz obligātā pensionēšanās vecuma eh, palielināšanu. Bet tas, protams, ir dalību valsts jautājums. Um, min... Tālāk, zaļie un Filips Lamberts. Welcome, Mr. Nunan. Laipni lūgts, Nunan kungs. Pirmām kārtām, nu dien, jā, īrijas prezidentūra bija tieši tāda prezidentūra, kas tiešām guva panākums. Pilnīgi noteikti atcerēšos šo kapitāla prasību direktīvu numur 4. Un vismaz mēs noslēdzām šo procesu un nonācām pie tāda rezultāta, kas pilnīgi noteikti varbūt nav tas pats, varbūt labākais eh, risinājums banku nozarei, joprojām sastopramies šādām iestādēm, kas ir par lielu, lai tās ļautu tām izgāsties, bet tomēr progress tika gūs. Tātad paldies par darba efektivitāti. Gribu tikai cerēt, ka arī citas prezidentūras sekos jūsu paraugam. Es esmu šobrīd esmu nobežījies par BRD. Un gribu vaicāt, kāda tad jums ir sajūta? Es saprotu, ka jūs nevarat iepriekš pieņemt nekādas projekcijas par to, kā šīs nedēļas sanāksmes beigsies, bet kas tad īsti ir ar šo banku darbības noregulējumu me mehānismu? Kas nav atrisināts šai ziņā vēl un kāda iespēja tos atrisināt? Un vēl vairāk tāda piezīme nekā jautājums man jāsaka, ka mani mazliet kaitina tas, ka daži tiek, daži min īrī kā tādu Eiropas atgošanās auģu bērnu Un, kad es skatos uz nabadzības eh, rādītājiem valstī un ekonomikas situācijas rādītājiem valstīm, tad es gribētu teikt, ka šai valstī, arī valsts iekšienē, ir bijis jāpiedzīvo ļoti, ļoti drūmi pasākumi, kam, nu, bijis ļoti maz saistības ar sociālo taisni, taisni, ties, taisnīgumu. Un tāpēc es tiešām neesmu pārliecināts, ka tie platie pleci, kas visvairāk iznes šo smagmi, ko rada atjaunošanās pro process, ir tik izturīgi. Man liekas, ka ir ļoti smagu slogu saviem pleciem iznesus, labojot pagātnes kļūdas par, piemēram, nu ne tikai attiecībā uz bezatbildīgu aizņemšanos, bet arī uz bezatbildību kreditēšanu. Un tur atbildība būtu jāuzņemas arī ārvalstu bankām, ne tikai īrijas bankām, manuprāt. Nu, tas no manas puses paldies. Paldies, saka ministrs. Paldies par jūsu labiem vārdiem attiecībā uz īrijas prezidentūru un uh, to, ka atzīmējāt progresu attiecībās CRD 4 dokumentu. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku apzinās, ka mums nav izdevies nu, piekdien atrasināt Luksemburgā banku darbības noregulā mehānismu pieņemšanu un uh, jebērd, un, uh, jo, un mums nebija pietiekami daudz laika, lai nonāktu pie vienošanās. Nu, tad redzēsim, kas notiks tālāk. Mums vienkārši naktas stundu pietrūka nonācām pie tādām barjerām, ko neizdevās pārvarēt. Un tāpēc mēs šo sanāksmi sasauksim atkal trešdienas vakarā un cerams, ka izdosies panākt vienošanos. Mēs kā prezidentu esam darījuši visu, kas mūsu spēkos, lai atrisinātu šo lietu. Es domāju, ka mēs esam gandrīz pietuvējušies rezultātam, bet nu vēl tomēr višķi jāpavirs uz priekšu. Ir dažādi viedokļi, kas tika pausti piekdien par šo direktīvu, piemēram, par to, ka nepieciešams līdzsvars starp tiem, kas vēlas vairāk elastības un tie, kas savukārt vēlas harmonizētāku, saskaņotāku pieeju Bet pamatprincips, kas iet visam pāri, ir tas, ka banka jāglāb no iekšienes, nevis no ārpuses kaut kādiem līdzekļiem, bet ir atsevišķas valstis, kas vēlas nu, šādu opciju tomēr izmantot arī šo glābšanu no ārpuses, tādus elementus papildus šai glābšanai no iekšpuses ar akcionāru līdzekļiem. Tātad. Un, bet lielākā daļa valstu tomēr virzās uz šo glābšanu no iekšpuses principu. Uh, Bet tad ir tās valsts, kas nav eirozonā un kas vēlas šo elastību, tomēr izmantojot arī zināmus eh, no ārpus glābšanas pastāvošus eh, mehānismus, izmantojam kaut kādu veidu fondus, kas, piemēram, lūk, ir gadu gaitā uzkrājušies. Nu, lūk, tad tur lielākoties ir šīs nesaprašanās, pretrunas, mēs strādājam šobrīd pie kompromisa nostājas un vispārējais viedoklis ir tāds, ka zinām elastību tomēr būtu jāatļauj un debats šobrīd ir par to, cik lielā mērā šāda elastība tad būtu pie, pieļaujama un pie kādiem nosacījumiem. Un par to arī spriedīsim trešdien. Cerams, izdosies panākt vienošanos. Par to, ka jūs aprakstījām, ka īrija kā tādu visu šo glābšanas programmu pabērnu, nu, nu jā, nu tas ir tāds plašsaziņas līdzekļu radīts tēls. Un jāsaka, īri, protams, ir ārkārtīgi nobežījušies par visu šo situāciju. Jo un sarūktināti. Es ļoti labi zinu, cik grūti viņiem ir bijis visā šai procesā. Tas nav jautājums par to, ka, eh, kas ir vairāk iznesuši kaut ko saviem pleciem un kas nē, ka viņi nevarēs kaut ko upurēt. Nē, ik viens īrijā ir upurējis kaut ko. Un eh, tas tā ilgst jau vismaz piecus gadus. Un tie, kas izdara visvairāk eh, upur, uzupurēšanās, ir tie, kas zaudē šādas darba vietas. Un tāpēc tie, kam ir labas darba vietas, nu, tiem ir, nu, jāsaka, uh, 52% ieņēmumi. Un diezgan lieli ir ieņēmumi. Nu, var sakot, ieņēmumu nav gana. Nevienam nav viegli šobrīd īrijā. Ja. Viedokļi, protams, no dažādiem slāņiem ir dažādi, bet, nu, ciet, cieši visi. Bet, nu, cerams, ka mums izdosies panākt kaut kādu mērķi un ierobežot deficītu līdz 3% 2015. gadā. Un tad es runāju kā īrijas finanšu ministrs, nevis kā prezidentūras pārstāvs. Un tad cerams, ka būs pakāpeniski izaugsme, pamazām atgūstam spēkus līdzīgi kā mūsu Eiropas kaimiņi, un cerams, ka šāda tendence turpināsies, bet tas nav bijis viegli, nebūt, ne, nevienam tas nav bijis viegli. Un, protams, ka mēs vēlamies pēc iespējas šo slogu sadalīt taisnīgāk. Esam saglabājuši pamata mm, maksājumu sociālā nodrošinājuma jomā, neesam samazinājuši tos. Ne. Un tāpēc tie, kas, piemēram, ir zaudējuši darba vietas, var saņemt kaut kāda veida ieņēmums, nu, tieši no šiem sociālā, sociālajiem maksājumiem. Paldies! Es paldies, turpin priekšādātāji! Tagad EFD grupas vārdā runātājs lūdzu. Puhemies. Jā, tervetuloa. Paldies priekšsādātāji. Saka Terho kungs. Gribu uzdot jums jautājumu par tēmu, kas tika jau minēta. Jūs arī pats minējāt ka finanšu politika, protams, ir svarīga, bet pagājušajā nedēļā Ekofins piešķīra atlaides virknei dalību valstu par šīm korekcijām deficīta procedūras īstenošanā, ko īrija domā par šāda veida atlaidēm un atvieglojumiem dalību valstīm. Ja pareizi jūs saprat, jūs teicat, ka tas ir nepieciešams un saprotams. Bet vai tad nav jābaidās, ka tā būs tāda vispārēja tendence? Vai darbu turpināsiet šādā veidā un kādu pamatojumu redzat šāda veida atlaidēm? Ministrs turpina. Mēs martā runājam ar mūsu valdību, 2011. Gada, gadā ar valdību, toreiz um, trojka izstrādāja darba kārtību, veicām sarunas par šo programmu. Un pirmie trīs saruna posmi cita starpā piešķīra mums papildus gadu, lai nonāktu līdz deficīta ierobežojumu mērķim. Šī programma bija šis mīnus 3% 15. Ehm, gadā. Portugālē arī tika piešķirts papildus gads. un papildus defic, pārliek deficīta procedūras ir virknē valsts un arī tam piešķir papildus pa gadam lai nodrošinātu deficīta ierobežošanu. Mēs bijām pirmie, kam šāda atlaida tika piešķirt šis papildus gads, tāpēc mēs nu tīri morāli nevaram te kaut kā karot pret šādu atlaižu piešķiršanu citiem. Arī viņiem ir vajadzīgs papildus laiks, kas attiec uz makroekonomikas rādītājiem, tad tas, protams, attaisnojas. Te varu no īrijas viedokļa, raugoties jums to pastāstīt, mūsu modelis izaugsmē un darba vietām. ir nodrošināt atbilstīgu izaugsmu, tad eksportu, izaugsmas uz valstītu uz eksportu. Un ja mūsu klientu patērētāja valstis nevar no nu, mums neko iegādāties, tad, protams, arī eksports nevar notikt, jo pieprasījums tādās valstīs kā Francijā, piemēram, būtiski samazinājies. Viņi nevar ņemt pretim visu to īrijas eksportu, kas eh, tādā līmenī kā parasti. Un tāpēc tīri no īrijas perspektīvas raugoties, mums ir eh, ļoti piemēroti, ja arī tādas lielas tautsaimniecības piedāvā lielāku laiku pielāgošanās procesam un tādā veidā uztur patēriņa līmeni, neļaujot šokam būt tik spēcīgam. Bet tas, protams, nenozīmē, ka šīm korekcijām nebūtu jānotiek. Tā ir tāda ļoti smalka līnija, kurā brīdī uh, šiem ir nu, jābūt pielāgošanās deficītam zem 3%. Mēs apzināmies faktu, ka stabilitātes un izaugsmas pakts 2002. gadā, kas tika pieņemts, eh, nu, nāca klajā ar kaut kāda veida noteikumiem, kas tika tad atcelti, bet pēc tam atkal piemēroti. Tāpēc mēs šeit skatāmies nevis uz noteikumu maiņu, bet gan uz grafika, laika grafika maiņu. Um. Hans-Peter Martin. Ja, thanks a lot. Ich habe eigentlich eine Frage. Jā, paldies, saka Mārtiņ kungs. Man ir jautājums saistībā ar eh, nākotnes attieksmi gan. Nedēļas nogalē ASV Federālā banka, Federāla rezerva banka un arī Startautisko eh, darījuma banka kritiski vērtēji, vērtējuši šo um, situācijas attīstību. Laiks, kas papildus tika atvēlēts um, banku restruktūrizācijai, nav bijis pietiekami labi izmantots. Es šeit nerunāju par īriju. Jums, protams, ir milzīgi pieredzi, jūs jau trešo reizi esat padoms eh, prezidējošā valsts. Varbūt jūs varētu tādu kritisku skatu vērst nākotnē un komentēt e, šos samērā kritiskos arī izteikumus, e, ko tas īsti nozīmē un kā jūs redzat nākotnes attīstību šajā jomā. Jā, paldies. Manuprāt, e, janvārī, kad es uzrunāju jūs, um, bija Uh, no vienas puses Ķīna un jaunatīstības valstis, kas aug pietiekamā strauji, un otrs puses bija attīstītās valsts, kas atradās recesijā. Sešu mēnešu vēlāk šī situācija mainījusies. Ir jaunatīstības valsts un Ķīna, kas uh, nodrošina lielu izaugsmu, tad ir ASV, kas ir izgājis no recesijas, un um, izaugsmu tur ir 2,5-3%. Līdz ar to ārkārtas pasākumu, kurus īstenoja ASV Federāla rezervbanka, kā jūs zināt, eh, naudas drukāšana vienmēr ir ārkārtas pasākums, bet nu, viņš šobrīd atgūstās no tā. Un pārējā pasaule, it īpaši Eiropa, atrodas recesijā. Līdz ar to mūs, kā mūsu amerikāņu draugi, Mums ir nu, jā, jāmudina viņus atgriezties pie līdzšinējās metodas darīt to pakāpeniski, nevis eh, tūlītēji, jo tas varētu radīt problēmas. Un es ceru, ka Eiropas centrālā banka, kuriem nav juridisks pilnvarojums da, rīkoties eh, tā, kā to var darīt ASV Federālo rezervu banka un eh, Anglijas banka, uh, Nu, Dragi kungs ir pietiekami delikāts un kompetents. Un domāju, ka daudz kas tika panākts arī nedarot kādas konkrētas lietas un īstenojot OMT, darot tos varbūt savādāk nekā tas tika darīts ASV. Nu, kā jūs sacījāt, mums ir vispirms jāvērš uzmanība uz Eiropu un tad tikai uz pārējām valstīm, bet kā mums amerikāņi draugi e, būtu mudināmi lēni iziet no šī režīma, nevis ar vienu lēcienu. Mums jāseko tam, kas notiek Japānā, jo Japāna ir jaunu modeli izvēlējusies, kādu mēs neesam vēl redzējuši mūsu paudzē. Nu, cerams, ka tur nebūs nekādi pret mums vērsti pasākumi, lai nebūtu tāda konkurences radīta devaluācija. Un daudz kas tiks uh, lemts G7 un G8 ietvaros nevis Eiropas kopienā, jo tie procesi, kas skar plašāks uh, apmērs. Un mums ir jākontrolē savs parāds, jākoriģē deficīts, bet ir nepieciešama arī izaugsmas stratēģija. Es nedomāju, ka tā demokrātis Eiropas centrs, kur uh, Eiropa pārvalda centrai, centrs labajai vai, vai centrs kreisē, es nedomāju, ka tāds spiediens, kur jauniešu Eh, bezdarbs rada atsevišķos valstīs eh, tāds, ka līmenis, ka 40-50% spēs noturēt šo modeli. Tāpēc tādu plašāku ekonomisku iemeslu dēļ mums ir nepieciešams eh, panākt atkal izaugsmu Eiropas ekonomikā. Tas ir īpaši nepieciešams jauniešiem. Thank you for the EPP, uh, Werner Langen. Paldies, tālāk Werners Langens. Jā, paldies. Uh, Jūs savā prezidentūras pusgadā tik tiešām esat e, atrisinājuši daudz e, sarežģītu jautājumu. Jums arī bija jāatgūst vēl tas, kas Kipras prezidentūrā e, iesākts bija. Jūs daudz ko jau atbildējat, bet ir vēl daži jautājumi. Jūs pieminējat Japānu. Japāna ir kā piemērs tam, kā augsts parāda līmenis un sanācija Eh, banku sektorā 15 gadu garumā neko pozitīvu nav panākuši, un daži tagad grib kopēt šo pieeju. Japānā 15 gadus eh, tas nav izdevies. Un es vēlētos pievērst uzmanību divām lietām, ko jūs sacījāt. Jūs sacījāt, ka ir izdevies ierobežot eh, to, kas ir banku eh, sektorā un valstu eh, deficītu problēmas risināšanā, manuprāt, tas nav izdevies tieši pretēji, ka drukājot šo lēto naudu, ir nu, banks situāciju nav atrisinājuši, valsts ir iekļuvuši dziļākos parādos, manuprāt, situācija nav atrisināta. Un saistībā ar to arī otrs jautājums ja mēs runājam par 16 šiem lietām dosjē, kas jūsu prezidentūrā ir vismaz daļēji atrisāts, mēs dzirdam tad pārmetums no banku sektoru, ka šobrīd notiek pārregulēšana, tāds uh, regulācijas tsunami tiek pieminēts. Vai jūsuprāt bankām ir taisnība? ka valstu atkarība no bankām parādās arī caur to, ka uh, mazās valsts, kur īrija nav nekāds izņēmums, Kipra, Luksemburga, īrija, Malta, ka tur attiecībā uz sociālajiem produktiem bankas sektors bija pārmērīgi izaudzis. Un jūs runājat par to, kā ASV vajadzētu būt kā piemērs, kur uh, eh, 90% no ieguldījumiem tiek finansēta ārpus banku sektora. Uh, Barņē kungs paziņoja, ka viņam būs ziņojums par ēnu banku sektoru. Šis neregulētais sektors lēnām kļūst par problēmu. Kā jūs redzat šo saikni starp šīm abām pusēm un savu lomu kā padoms priekšsēdētājs šajā sektorā? Well, of... Pār Japānu runājot kur pagāja. elected to change changes. And I hope what they're doing. I hope what ņemot vērā deflāciju un iedzīvotāju skaita samazināšanos. Bet e, nāves līmenis, e, e, tiešie līmeņi, parāda līmeņi Japāna. Nav salīdzināma ar Eiropas līmeniem. Tas ir pilnīgi cits līmenis kaut ko. Līdz ar to mēs te nevaram runāt par to, ka, lūk, būtu kaut kāda astronomiska parāda līmeņi, tā kā tas ir Japānā. Nē. Nu, es ceru, ka šis jaunais modelis, nu, kas Japānā tiek uzsākts, darbosies, funkcionēs. Uh, Un Japāna ļoti ilgi ir centusies kaut ko jaunu panākt, bet tas ne, nav izdevies, kas attiecas uz eh, banku regulējumu un to, cik daudz ir šī regulējuma. Nu, bankas tomēr izraisīja milzīgas, milzīgu traģēdiju ļoti daudz, kur visā pasaulē, īpaši ASV un Eiropā. Un es domāju, ka mūs patiešām, nu, zināmā mērā šie banķieri pat nodeva kaut kur atstāt. Un tāpēc 90. gadu beigās, jūs atceraties, bija arī tāda kustība visā Eiropā un arī Īrijā. Ja kur bija, nu, sauklis tādai vieglas, ka jābūt vieglam regulējumam, jābūt tādiem pamatprincipiem, ētikas principiem, kam tad baņķieri sekotu, bet, nu, tā tas nenotika. Mēs redzējām šāda veida maiga pieeja, nepie kā nenoved, un tāpēc nav nekāds brīnums, ka Eiropa šobrīd tagad ir pārgājis pie ļoti spēcīga regulējuma, pie daudz striktāka regulējuma banku sektorā. Un es pilnīgi atbalstu to, un es domāju, ka tā tam arī ir jāturpinās bet domāju, ka mums Eiropā varbūt pārāk daudz uzsvar tiek likts uz, banku, uz to, ka banku sistēma ir vienīgais likviditātes avots un investīcija avots, un tā nav. Tāpēc es personīgi aizstāvu, un to darījām arī prezidentūras laikā, to, ka ir vajadzīgs runāt un meklēt iespējas, kā iesp nonākt pie ne banku investīcijām. Daļu no plānošanas procesa prezidentūras uzņemšanās laikā uh, Piemēram, tika veikta jau pagājušā gada decembrī, kad tikāmies ar virkni pusēm, lai runātu par nebanku investīcijām Dublinā un tādējādā veidā veicinātu darba vietu rašanos. Un es jau jums stāstīju par to, un tā rezultātā nonācām lūk pie Eiropas darba grupas izveidas un man departamenta sekretariāts to šobrīd vada, lai virzītu uz priekšu šādas jaunas iespējas, nebanku kreditēšanu, veicinātu nozarē īpaši attiecībā uz, SM, uz MVU. Un tad, lūk, šeit, protams, parādās tas jautājums par palēko banku sektoru, neoficiālo eh, kreditēšanu, bet, nu, protams, kaut kāda veida eh, iespēja tam vienmēr būs. Un tas, protams, jādara tādā likumīgā veidā, tas palīdzēs Eiropas izaugsmē kopumā nenoliedzami.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 viņš ir krietni palīdzējis pavirzīt uz priekšu vairākus dosie hipotekāro kredītu direktīvu, un arī šajā sakarā mēs varam pateikties Sīrijas prezidentūrai par konstruktīvo devumu, kas palīdzēja panākt vienošanos 22. Uh, aprīlī pēdējā trilogā. Viens temats neatrisināts šajā trilogā kas attiecās uz direktīvas transponēšanu, 28. pants konkrēti, e, kurš būtu jāatrisina konsekventi e, starp institūciju līmenī, un mēs eh, varējām vienodāt, vienoties par ko, korelāciju tabulu. Mēs zinām, ka ir sagatavot kopīga deklarācija, un CRD 4 direktīvā mēs vienojāmies par konkrētām procedūrām un īpašu informēšanas procedūru, ko sniegtu komisija, un mēs arī Eh, paudām zināmas bažas saistībā ar konkrētiem hipotekāriem eh, pasāku, eh, kredītu pasākumiem vairākās dalību valstīs un par banku uzraudzības iestādi, kas arī ir iekļauta šeit, un tāpat arī par vairākiem jautājumiem finanšu pakalpojumu jomā. 20. maijā koreperā netika eh, pārņemti šie jautājumi un skatīt no jauna, un vai eh, kādu no šīm direktīvām ies eh, otrajā las, lasījumā. Ņemot vērā esošo situāciju, ka ir jāatrisina situācija uh, ar izaugsmu vairākās eh, Eiropas valstīs, un arī jūs Eh, šos darbus atstāsit nākošajām prezidentūrām, un es gribētu lūgt, lai šie temati netiktu bloķēti un lai turpinātos konstruktīva sadarbība, ņemot vērā jau panāktās vielošanas. Un es gribētu zināt, vai jūs varētu komentēt par to, kā tiks risināta tiešās kapitalizācijas tēma ar retroaktīvu ietekmi. Um, ministrs atbild. Jūs, Antolīns, minējāt izteicienu korelācijas tabulas, bet šeit nav runa par korelācijas tabulām, šeit ir runa par papildu informācijas sniegšanu. Šeit nebūtu runa par korelāciju tabulu pieprasīšanu viscaur. Bet esmu pārliecināta, kāda būs atbilde. Yeah, provisional agreement on the dossier, as you said, was reached. Vienošanās, kā jūs sacījāt, tika panākt dialogā 22. aprīlī. Un vienošanās panākta eh, Koreper sanāksmē 8. maijā un gribu pateikties jums referentam par milzīgo palīdzību, lai šo darbu varētu paveikt. Nākošais eh, process, eh, solis procesā ir eh, plenārsēdē pieņemts koreperā mm, panākto tekstu, tas varētu notikt jūlijā vai septembrī Lietuvas prezidentūras laikā. Jūs pievērsāt arī uzmanību viedokļu dažādībai pār skaidrojošiem dokumentiem, un padome uzskata, ka vajadzētu pieturēties starp institūciju nolīgumam, kas nodrošinās eh, eh, vienošanos pirmajā lasījumā, taču esmu pārliecināts, ka Lietuvas prezidentūra arī apzināsies mūsu šodienas sarunas un uh, jūsu minētais jautājums tiks arī skatīts ar viņiem. Paldies! Un Diogo Feju no Tautas partijas ir nākošais. Paldies! Ministri kungs gribētu pirmkārt apsveikt par parādīto profesionālismu, ar kur jūs īstenojāt um, padomes vadību Un arī jūs turpinājāt citu prezidentūru iesākto. Mēs runājam par korekciju un pielāgošanās programmām. Es pārstāvu Portugāli, kurā ir um, tikušas piemērotas dažādas korekcijas programmas, un es gribētu dzirdēt jūsu pieredzi jums kam ir arī piedzīvot šādas korekciju programmas, kāda ir jūsu pieredze, ko varētu šeit uzlabot, ko varētu kritizēt, piemēram, Portugālē tiek piemēroti dažādi pozitīvi elementi, lai mazinātu deficītu, pasākumu attiecībā uz eksportu, bet arī recesija pieaug no gadu uz gadu. Un bezdarbs no 12% ir pieaudzis līdz 18%, un situācija ir kļuvusi sociāli neizturam. Kāda ir? Ko varētu uzlabot šajā sakarā? Un otrkārt, jūsu viedoklis par SVF dalību šajās programmās, vai jūsuprāt tā ir pozitīva, vai būtu jāpadar, jāparedz modelis bez SVF? Paldies! Mums Īrijā un Portugālē ir daudz kā kopīga attiecībā uz nosacījumiem, programmām, kas ir tikušas piemērotas Sīrijā un Portugālē. Jūs esat cietuši no tā paša, no kā mēs, bet es domāju, ka abos gadījumos pasākumi bija nepieciešami. Programmu mm, korekcijas, domāju, jo ka Trojka būtu varējusi sākotnēji labāk um, veikt uh, savus paziņojumus sākotnējā etapā. Un tad, kad ir izveidota uzticība uh, starp trojkas locekļiem un um, valdības pārstāvjiem un ierēģiem, tad uh, Eh, šī aprut, aprite kļūst vieglāka. Domāju, ka SVF ir ar plašu pieredzi visā pasaulē. Savukārt, eh, Eiropas Savienībā var nebūt pieredzes ar glābšanu no ārpus programmas. Tāpēc, runājot par tām jomām, kur ECB ir ar pieredzi, un eh, kur ECB eh, e nav pieredze, gribētu es tomēr paturēt SVF šajās programmās un paredzēt arī dažādus attīstības modeļus, ekonomiskus modeļus, kur mēs izvairāmies no periodiskiem kāpumiem, krītumiem un burbuļiem, bet kur mēs esam uh, paredzējuši attīstību balstoties uz izmaksām, ekonomiku, investīcijām, uz eh, uzņēmēju darbību, uz attīstību, uz jaunajām tehnoloģijām. Un gribētu, lai nākotnē Eiropa varētu izvairīties vispār no šādām programmām, nevis lai domātu par labāk izveidotām. Nākošais Gunārs Hokmārks no Tautas partijas, kurš, ja jūs nezināt, ir referents par Eiropas rekon... par noregulējuma mehānismu. Paldies! Tik tiešām mēs um, paužam nožēlu par to, ka piekdienā nevarēja panākt vienošanos. Cerams, kā tā tiks panākta šonedēļ, un es gribētu spēju panākt vienošanos tajā, ko jūs dēvēt par elastīgumu un par atšķirībām eiro, ar, eirozonas ārpus eirozonas valstīm un jautājums par to, kā var izmantot visus resursus, kas ir vienā valstī pirms tie kļūst par problēmu plašākā Eiropas izpratē, bet arī e, par pretrunu starp glābšanu no iekšpuses un ārpuses, jo glābšana no iekšpuses instruments ir svarīgs kur mēs varam izmantot nākotnē, taču ir gadījumi, ka šie risinājumi nav pietiekami, jo var pasliktināt e, ekonomisko situāciju vēl vairāk. Tāpēc ir jādomā par iespējām mūsu rīcībā, lai nodrošinātu to, ka ikvienai valdībai ir iespēja stabilizēt savu ekonomiku. Domāju, ka parlamentā mēs nesakām, ka ir vainu vainu. Mēs būtu panākusi šo uh, līdzsvaru un tad, ka mums, mēs esam izmantojuši glābšanu no iekšpuses, ja beilin, tad mēs varam šo, šīs publiskās intervences piemērot un uh, Mums ir arī kritērija, kā izmantot šīs publiskās intervences. Es gribētu, lai jūs ciešāk līdz trešdienai par, eh, uz, uzlūkot šo parlamenta risinājumu. Jā, nu pirmām kārtām es gribu teikt, ka pilnīgi piekrīt jūsu analīzai un tam, kā jūs pasniedzāt savus argumentus. Prezidentūras loma tomēr šādos gadījumos ir būt tādam godīgam vidutājam. Godīgs vidutājs šajā gadījumā ir tāds, kas identificē konkrēto telpu, lai panāktu kompromisu, lai ir kaut kādas iespējas īstenot glābšanu arī no ārpuses, un, bet principiāli turēties tomēr pie šīs glābšana, banka glābšanas no iekšpuses. Tas ir tas kompromiss manevrēšanas iespējas. Uh, brīdis. Nu, mēs tomēr ļoti labi zinām, ka ir vienmēr tādas institūcijas, kas ir pārāk lielas, lai tās tā ļautu tam izgāzties. Un kāpēc tādas bija? Nu, tāpēc, ka risks, eh, protams, bija saistīts ar to, ka visa valsts varētu ciest un visa ekonomika varētu sagrūt, ja šīs bankas izgāztos. Un tad kā pāriet uz tādu pozīciju, kur finanšu institūcijas un bankas nav tik lielas, uh, lai tam nedrīkst atļaut izgāzties. Ko mēs darām? Vai mēs tad novēr, novēr, no, nodalām to valstisko no banku nozars? Un tas ir tas, par ko mēs spridīsim 29. jūlijā. Es saku, ka ir jāpārlauž šis saburtais loks, kur bankas ir tik visuspēcīgas, un tas bija tas bandā, mandāts, kas bija mums uh, arī attiecībās Banku Savienības veidošanu. Un tad, kad mēs nonāksim pie praktiskas rakstura jautājumiem, un tā tas arī būs, uh, tad drīzāk ir tā, ka vajadzētu būt tā, ka nevis banka lūk ir kaut kādā veidā aizgājis greizi, tad tā ir jāglāb, bet ne ar nodokļu maksātāju līdzekļiem. Te jābūt kaut kāda veida iespējai izmantot pašai savus resursus, un tāpēc jāreformē šī joma, izmantojot uh, akcionāru kapitālu, pašu kapitālu, nevis, nevis savu noguldītāju depozītus vai nodokļu maksātāju naudu. Nu, jūs zinat, kāda, ka šobrīd tiek lēns par hierarhiju, kādā veidā šie līdzekļi tiktu izmantot, bet, nu, varbūt tā, ka nonākam pie tāda punkta ka, teo, ka šī teorija varētu nākt par sliktu tautsemniecībai, un varbūt varētu tā nebūt tas pats labākais veids, kā rīkoties. Tāpat ir, protams, arī problēma ar valstīm, kas ir noteikuši saviem nodokļu maksātājiem vai finanšu institūcijām kaut kāda veida maksas. Un tagad tam ir resursi, savākt resursi, kas tika vākt tieši šādu iemeslu dēļ, lai būtu uh, palīdzību bankām, kas eh, nu, iet uz grunti, un viņiem tāpēc vajadzētu dot, zinām, elastību šādus resursus, jau ievākts resursus arī izmantot šādiem mērķiem. Tas nav jautājums par to, ka te ir nu, vai nu, vai nu par, vai nu pret kaut kādu vienu balts vai melns, nē, bet problēma atsevišķās eh, gadījumos, protams, ir nu, lielāka nekā citos. Un tāpēc, nu, ko darīšu es? Es centīšos rast kompromisa pozīciju, kur pēc zināma mandāta, tajos gadījumos, kad nav iespējams glābt banku no iekšienes, tiek dot iespēja tomēr kaut kāda veida arī valsts līdzekļu izmantošanai papildus iekšējas glābšanas pasākumiem. Nu, varbūt tad principiāli par to vienošanos varēs panākt, bet ja nākamais jautājums, protams, par detaļām. Cik lielā mērā, pie kādiem nosacījumiem, cik ilgā laikā Nu, redzēsim, tas būs, tā būs gara nakts trešdienas vakarā pilnīgi noteikti, bet cerams, ka izdosies panākt vienošanos. Nu jā, un tad jums jāpanāk būs vienošanās arī ar mums, vai ne tā, tāpēc, ja būtu mīļi, ja jūs pietuvotos mūtu, mūsu nostājumu, tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, tāpēc ļaušu jums pie tā vēl atgriezties, ja nebūsim izmaruši visu laiku. Hokmarkungs, es tikai gribēju uzsvērt Protams, ir ārkārtīgi svarīgi, lai padomu nonāk pie kopēja risinājuma, bet ir ārkārtīgi svarīgi arī tas, lai tiek panākts risinājums eh, tādā veidā, par ko iespējams kompromiss ar padomu un parlamentu. Un tāpēc svarīgi, lai jūs apzināties, kādas ir šīs atšķirīgās nostājas šobrīd un arī to, ka ir kaut kāda veida risinājums jāpanāk par vispārējo pieeju padomē tādā veidā, ka tiek ņems var arī parlamenta domas, jo tas ir otrs likumdevējs. Un tāpēc, domāju, kārtīgi svarīgi, lai jūs paskatāties uz argumentiem, kas ir mūsu argumenti, tad nerunājam nu, tikai par to, vai glābšana no iekšienes vai tikai no ārpuses. Nē, tas nav melns un balts, bet ir svarīgi, lai jūs ņemat vērā visas situācijas. Ir tādi instrumenti, kas teorētiski ir ļoti labi, bet vai ar to, un ar tiem varbūt zināmā mērā realitātē var pietikt, bet nevienmēr, ne sistēmiskas krīzes gadījumā, kā to pieredzējām šoreiz. Un tāpēc domāju, ka būtu ļoti bezatbildīgi, ja kāda puse no mums izslēgt jeb kāda veida iespējas valdībām piedalīties nodrošinot eh, ekonomikas stabilitāti. Un tāpēc šāda veida niansē ir jābūt daļai no kopējā kompromisa. Jā, paldies. Ministrs turpina. Un nu, es īsti neredzu, ka te būtu tāda liela atšķirība principiāli mūsu domās eh, šī jūsu paustā nostāja un tā, ko es, pie, kā, pie kuras es cenšos nonākt. Bet, protams, ka detaļās būs arī domstarpības, nenoliedzami, bet es katrā ziņā pilnīgi noteikti ņem jūsu viedokli vērā, jo nav nekāda jēga panākt vienošanos padomē, ja parlaments pēc tam tam nevar piekrist un nav iespējams panākt vienošanos ar parlamentu. Loģiski. Paldies! Tālāk sociāls un demokrāta grupas vārdā Annī Podimāta, lūdzu. Paldies! Paldies, Šaron! Sasaistot teikto ar to, ko runājām par banku konsolidāciju un rekapitalizāciju. Es domāju, ka progress, kas tika gūts kopš pēdējās vispārējo lietu ministru padomas, protams, ir labs, bet joprojām ir daudz neatrisināti jautājumi un, nu, lietu. Nu, piemēram, viens, kas saistīts ar tiešas rekomentācijas sasaistīšanu ar konsolidācijas direktīvas īstenošanu, finansu konsolidācijas direktīvas īstenošanu. Nav īsti skaidrs, kāda veida priekšnosacījumi tiek iestrādāti un piemēroti šādā jaunā instrumentā, ko jūs minējāt savā paziņojumā. Vēl viens tikpat svarīgs jautājums Un tas tiešā mērā iesa, ietekmē gan jūsu, gan arī manu valstī, Spāniju, tāpat un, un Kipru un Portugāli. Ir jautājums par šo slaveno lēmumu par retro aktīvu rekapitalizācijas direktīvas īstenošanu. Ne sistemātiski, bet, nu, kādā konkrētā, izvērtēt konkrētu gadījumu. Un šis konkrēto gadījumu izvērtēšanas process, nu, vai tas ir pietiekams nosacījums jūsuprāt? Nu, vai nevajadzētu tomēr kaut kādu veidu konkrētus kritērijus, kas tad attiecīgi vadītu lēmumu pieņemšanu šādos konkrētos gadījumos? Uz kādiem pamatiem tad ekonomikas ministru padoma lems par to, vai retroaktīvi var tikt piemērot šī direktīva vai nē? Un kāpēc nevarētu tagad vienoties par kritērijiem? Ir ja tīpaši attiecībā uz īriju, es domāju, tas ir aktuāli. Jo, nu, jūs atgriezīties šai tirgū, taču trīs vai esat apmierināts ar to kompromisu, kas tik šai ziņā panākts. Well, the, the process which around... Process, mm, pie kā mēs nonācām attiecībā uz šo SM rekuls īstenošanu un spēju rekapitalizēt bankas, ir turpinājies nu jau kādu brīdi. Mums bija tāda neliela darba komiteja izveidota trijos atsevišķos gadījumos, bija plašas debats Eiro grupā eh, par to, kā izstrādāt pamatnostādnes šai darba komitejai. Un eh, visas šīs debats tika apkopotas, un tad gala debats norisinājās pagājuši trešdien par šīm pamatnostādnēm. Tātad pamatnostādes šobrīd ir izstrādātas, un es domāju, ka vispārēji arī tiek atzīts, uh, ka viegli nebija pie tā nonākt par šo retrospektīvo eh, piemērojumu, bet, nu, pamatnostādnes ir, vadlīnijas ir. Tur tā tad tiek izsvērta iespēja retroaktīvi rekapitalizēt bankas. Tas ir galvenais atslēga elements. Tāpēc ir panākt vienošanās par galvenajām nostādnēm. Nu, detaļas vēl tikai tiks izstrādāts. Bet kā daudzos gadījos, tas jau redzēsim, ka, tas, ka šīs panosāsīgs piemēros pirmajā konkrētā gadījumā, kad sapratīsim, kas varbūt tur pietrūkst, kas vēl vajadzīgs. Vēl katrā ziņā tā tas nav noticis, vēl šādu gadījumu nav bijis. Un netiek gan arī paredzēts, nu, turpmāko 12 mēnešu laikā kaut kas tāds varētu notikt. Tāpēc nevar jums dot nekādu noteiktāku atbildi kā šo bet var teikt, ka process ir virzies uz priekšu, bet, manuprāt, no īrijas perspektīvas raugoties, un arī, es domāju, varbūt no Portugāles un Spanijas perspektīvas raugoties, es domāju, ka virzība ir bijusi pareizajā virzienā. Jo, protams, ka te būs, nu, vēl zināmi testi mums priekšā tieši īstenošanas brīdī. Okay, and finally... Labi, un noslēgumā tautas partija Mariantiesina. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es varu savu jautājumu sadalīt divos atšķirīgos aspektos. Padimātas kundze principā izņēma man vārdus no mutes ar saviem jautājumiem. Es biju referente vienotājiem uzraudzības mehānismam un darīju visu iespējamo, lai virzītu jautājumu pēc iespējas ātrāk uz priekšu un nodrošinātu tiešu banku rekapitalizāciju. Vispirms es vēlos arī izteikt atzinīgs vārds īrijas prezidentūrai. Es, protams, atkarīgs no katra cilvēka, vai glāzeris pusē pilna vai tukša. Nu, es esmu optimists. Um, un varu piekrist Gozēs kungam, ka cilvēki būs pārliecināti tikai tad, kad redzēs taustāms rezultāts, bet eh, šīm lietām rezultāti parasti ir vēlāk. Līdz ar to mums ir jāinformē cilvēki par to, ko esam paveikuši. Un jautājums par šo vienoto uzraudzības mehānismu vai ekofin ir nolēmuši par tām dalību valstīm, kuras nav Eirozonas dalību valstis, bet vēlas brīvprātīgi piedalīties šajā mehānismā, vai ir lemts par to, kad varētu būt ātrākais iespējamais punkts vai brīdis, kad eh, varētu tikt panākta vienošanās par uh, E, tekstu, par kur mēs e, trialogā spriedām. Varbūt jums ir kāda jaunākā informācija pēc jūsu pēdējās sanāksmes. Un par kopēju konsolidēto uzņēmumu ienākumu nodākļu bāzi. Nu, Es biju arī referente parlamentā, mēs neveicām sarunas, jo ar parlamentu tikai konsultēju šajā jautājumā, bet biju pārsteigta par jaunākajiem izteikumiem, par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tur vispār netika pieminēts uh, kopējā korporatīvā nodokļu bāzu. Nu, cik tālu jūsuprāt padome ir gājuši jautājumu izskatīšanā? Jā, paldies gan par darbu kā referentei vienotai uzraudzības mehānisma ziņojumā. Tiešām bija svarīgs jūs ieguldījums. Es saprotu, ka komisija strādā pie rezolūcijas par banku darbības noregulējumu fondu un skatīsimies, kā tur šis opt-in mehānisms strādās. Un kas attiecās uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Nav neviens cits jautājums, kas tik eh, ievērojami ir dominējis starptautiskajās debatēs kā šis, vismaz pēdējos mēnešos, un esam daudz ko padarījuši cīņai ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nu, uzkrājuma direktīvu, arī cīņai ar PVN krāpniecību Protams, arī attiecinot to uz uzņēmumi, ieņēmumu nodokli. Mēs cieši sadarbojamies ar OECD un es domāju, ka visi piekritīs, ka šī ir tā joma, kurā risinājums ir atrodams starptautiskā līmenī, kur puses sadarbojas, nevis darbojas atsevišķi. Par kopējo konsolidēto nodokļu bāzi daudz kas tika paveikts. Mēs cent, centāmies uh, īrijas prezidentūrā vēl uh, panākt vienošanos, bet uh, eh, padoma nebija gatava vēl nonākt pie vienot rezultāta. Tā kā, cim redzot, Lietuvas prezidentūrai paliks tālāko debašu organizēšanu. Bet, kā īrijas ministrs, es tad teiktu, ka mēs ļoti gribētu redzēt progresu šajās lietās, jo visas valstis pašreizējā režīmā zaudē naudu. Priekšsēdētāji, Ivo Sažeks ir ieradies, jūs palaidāt garām savu izteikšanās iespēju, grūti ir, ka ja paralēli noteikti šādas uh, sēd eh, vienlaicīgi. Nu, labi, paldies tad eh, vi, visiem par dalību. Eh, ministra kungs, paldies, ka jūs padarījāt tik daudz, cik varējāt. Mēs, protams, gaidām, ka jūs padomē vēl turpināsiet savu darbu. Mums priekšā ir vairākas grūtas sarunas, bet līdz šinējās ir bijuši ļoti labas un sasnieguši labus rezultātus. Un galu galā ceram, ka varēsim tā arī turpināt sadarboties ar jūsu pēctečiem. Un to mēs arī sāksim pēc jūsu pilnvaru beigām. Ir katrā ziņā iespējams šis paveikto lietu saraksts. Ar to arī beidzam, beidzam uz sanāksim. Nākamā ir pirmdien, 8. jūlijā, trijos, un pēc tam otrdien, deviņos no rīta un trijos no rīta. Nē, īstenībā mēs 2.30 pirmdien sākam darbu, lai mums būtu pietiekam daudz laika ar ECB priekšsēdētāju apmainīties ar viedokļiem. Jā, paldies, Šeron, par jūsu darbu kā priekšsēdētāji, ko paveicat. Un, e, mums tiešām ir izdevies pavirzīt uz priekšu vairākas lietas un bez jūsu, kā priekšsarētais ieguldījuma, mēs to nebūtu paveikuši. Paldies visiem referentiem un visiem deputātiem, kas izteica savus komentārus. Mēs e, panācām ievērojumu progresu, un tas nebūtu bijis iespējams bez izveidotajām attiecībām ar jums un labo sadarbību. Tā kā paldies visiem! Jā, paldies, saka priekšsarētāji.